begrüße alle ganz, ganz herzlich. Ähm, freue mich, dass viel zu tun heute. Es sveicu jūs šeit, un, un šodien mums ir daudz darāmā. Uh, un es jūs lūkšu izmantot mikrofonu kreisajā pusē. Tā ir pateicis tehniķis, tas ir saistīts ar uh, Eh, vizuālo aprīkojumu, un eh, tāpēc lūdzu izmantot kreisā mikrofona podziņu. Parasti kreisā mikrofona, parasti ar to ir grūtības, bet nu šoreiz lūksim jūs to darīt. Eh, tā tad darba kārtībā 9.10. punkts ir samainīts vietām. 12. punkts. Eh, Beļģijas eh, ministrs ir lūdzis sākt mūs 11.30. Eh, Šķiet, ka mūsu rīcībā būs tikai 60 minūtes. Darba kārtība ir ļoti gara, mēs netiksim ar to galā, ja nebūsim disciplinēti. Un tāpēc es lūgšu jūs visus palīdzēt man tikt galā ar šiem darba kārtības punktiem, proti ievērot jums atvēlēto laiku. Trešais e, punkts ir priekšsēdētāji. Treškārt, runāt par priekšsēdētāju paziņojumiem. Ir mutisks jautājums par e, klimata konferenci. Es e, vasarā uzrakstīju vīdes komitejas kolēģiem vēstuli, proti, ka mums vajadzētu kopā risināt šo jautājumu, bet es neesmu saņēmis vēl atbildi. Uh, Es zinu, ka vidas komitejas kolēģi mutisku jautājumu uzdos plenārsēdē, un, manuprāt, būtu prātīgi, ja arī mēs to uzdotu. Un eh, jautājums, ko vidas komiteja ir eh, izskatījis, ir prātīgs. Un, manuprāt, šai tēmai mums būtu jāpievēršas 13. jautājumā, lai e, parlamentā tiktu iesniegts jautājums abu šo komiteju vārdā. Un visu beidzot. E, te mums ir vēstule kruzē par nākamās e, paudzes tīkliem. Šķiet, ka nevienam nav bijis iebildumi, tāpēc mēs šo vēstuli varam nosūtīt tādu, kāda tā ir. Jā, un tagad došu vārdu pirmajam runātājam. E, jā, paldies priekšsēdētāji. Ņemot vērā to, ka mums uh, būs koordinatoru sanāksme, es vēlētos aktualizēt jautājumu, ko es dzirdēju vakardienas sanāksmē ar, ar e, nozaru pārstāvjiem, jo īpaši gaisa telpas nozars pārstāvjiem. Uh, Te būs runa par rīču regulu, par kuru mēs eh, kā komiteja esam daļēji atbildīgi sadarbībā ar vidas komiteju. Un problēma šeit ir ar ķīmisko vielu reģistrāciju un termiņu 1. septembris. Eh, nozars pārstāvji uztraucas, ka ir virkne ķīmisko vielu, kuras šobrīd eh, nav iespējams aizstāt, un tās tiks atsauktas no tirgus. Uh, Es nevēlos sākt garam garu debatu par to šodien, bet, manuprāt, tas ir eh, ļoti nopietnas jautājums Eiropas rūpniecībai, un mums vajadzētu ierosināt eh, komisāru ierasties eh, šajā komitejā, lai varētu notikt viedokļu apmaiņa par šo jautājumu un lai mēs saņemtu informāciju par situāciju. Mēs nevēlamies, lai Eiropas darba vietas uh, izslīdētu no Eiropiešu rokām. Uh, jo regulas interpretācija un piemērošana nav skaidra. Ja mēs varētu par to padomāt un apsvērt eh, komisāra uzaicināšanu tuvāko nedēļu laikā, lai varētu notikt viedokļu apmaiņa, manuprāt, tas būtu ļoti konstruktīvs gājiens. Jā, paldies par eh, ierosinājumu. Mēs par to jau vienreiz runājām, vienojāmies, ka šis eh, ceļš ir pareizs, bet varbūt šobrīd nediskutēsim par to, jo mums ir eh, jāpieturas pie darba kārtības. Un eh, es eh, centīšos vienā no nākamajām sanāksmēm uzaicināt komisāru. Toms Klots. Es jau brīdinu, ka diskusijas šeit nebūs, izsakieties ātri. Jā, manuprāt, ir svarīgi tas, ko nu pat teica Čārlis, bet, eh, ja komisārs ierodas, eh, tad eh, vajadzētu notikt vispārīgai diskusijai par to, kāda ir situācija ar rīču, nevis tikai par vienu specifisko problēmu, kas tika minēta. Jāsaka, priekšsādātājs ar rīču viss ir skaidrs. Trešais punkts. Ā, ah, Rubiga kungs. Es vēlējos runāt par nāk nākamās paudzes tīkliem par vēstuli Nelijai Krūzai. Manuprāt, mums vajadzētu nolemt uh, eh, par to, kādi būs mērķi nākamās paudzes tīkliem un uh, kāda īsti būs šī tīkla sasaiste ar iekšējo tīklu. Manuprāt, tas būtu jāņem vērā. Jāsaka, priekšsēdētājs to es varu grozīt tikai tad, ja visi piekrīt, bet uh, šķiet, ka ne visi ir šeit. Mums eh, tas ir jāpārunā vispirms ar koordinatoriem. Un, eh, ja tas tiks akceptēts, tad eh, ok, ja nē, tad, diemžēl, tas nebūs iespējams. Odīkungs. Ā, šķiet, ka tur viss ir kārtībā. Trešais darba kārtības punkts. Protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 31. maijā, jūnijā un jūlijā. Šķiet, ka šeit problēma nav. Ceturtais darba kārtības punkts. Eh, ietekmes novērtējuma neatkarīguma nodrošināšana. Mums uh, grafikā ir 15 minūtes šim jautājumam atvēlētas, un kā pirmais uh, runās atbildīgais uh, referents uh, Gails Čičesters, un tagad ir jūsu kārta. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, problēma ar eh, ietekmes novērtējumiem ir ārkārtīgi svarīga mūsu leģislatīvajam procesam. Un man ir prieks uh, par to, ka mūsu kolēģi Angelika Nīblere ir referente par šo jautājumu citā komitejā. Esmu izstrādājis uh, uzmetumu. Būtībā tas ir neoficiāls uzmetums, jo mums tas vēl ir jāfinalizē un jānosūta tulkošanai. Bet jebkurā gadījumā tas ir apspriežams dokuments. Jautājums ir ļoti vienkāršs, proti, vai mūsuprāt vajadzētu veikt eh, tiesību aktu projektu eh, ietekmes novērtējumu. Šķiet, ka visi tam piekrīt, ietekmes novērtējumam vajadzētu būt. Bet uh, nākamais jautājums jau ir nopietnāks. Kam vajadzētu veikt šos ietekmes novērtējumus, jo līdz šim ar to ir nodarbojusies komisija? Komisijā ir ļoti daudz ārkārtīgi spējīgu cilvēku, bet uh, viņ, viņiem ir vērojams uh, zināms interešu konflikts, jo viņi strādā arī priekšlikums. Uh, Un tāpēc, eh, manuprāt, tas nav īsti pareizi, ja ietekmi izvērtē tie paši cilvēki, kas nāk klajā ar priekšlikumiem. Treškārt, eh, manā uzmetuma mērķis bija uzsvērt neatkarīguma nozīmi un meklēt eh, veidus, kā šis neatkarīgums varētu tikt stiprināts un īstenots. Es vēlētos aicināt kolēģus iepazīties ar šo neoficiālo atzinumu. Un, eh, ja nu kādam ir eh, kādi komentāri vai konstruktīvas piezīmes, varbūt es tās varētu ņemt vērā vēl pirms šis atzinums ir nosūtīts tulkošanai. Ņemot vērā to, ka atzinumam eh, ir jābūt samērā īsam. Mē, varbūt mēs varētu kādas, eh, kādus priekšlikumus eh, ieviest vēlāk kā grozījumus, lai apietu šo noteikumu par dokumentu garumu. Bet galvenais ir eh, veidot šos novērtējumus neatkarīgus, likt komisijai paskaidrot iemeslus, kāpēc tās vēlas vai nevēlas šādus novērtējumus veikt. Tātad procedūrai jābūt caurskatāmai. Un mēs ierosinām arī to, ka šim novērtējumam, šis novērtējums ir jāatjaunina leģislatīvā procesa laikā, lai tiktu ņemti vērā mainīgie faktori un parlamenta veiktās izmaiņas, arī padomis eh, veiktie pasākumi. Un es eh, nododu šo jautājumu apspriešanai ar kolēģiem. Uh, Es no sirsnīgi pateicos, saka priekšsēdētājs, vai kāds ir pieteicies runāt, jā, šķiet, ka kolēģe Madurela. Es eh, priekšsēdētāji, es eh, gribu uzstāties kā ēnu referenti no savas grupas šajā jautājumā, un pirmkārt gribētu sacīt to, ka ir jāatzīst milzīgie pūliņi un milzīgais progress, ko ir īstenojusi Eh, komisija pēdējo piecu gadu laikā šajā jomā. Tajā jomā, ko mēs saucam par labāku likumdošanas darbu, tas nozīmē strādāt caurskatāmākā, efektīvākā, skaidrākā un līdzsvarotākā veidā. Otrakārt, gribētu sacīt, ka mana grupa atbalsta izvērtējumu, ko ir sniedzis Čičesterkungs savā dokumentā, ko attiecībā uz to, kā ietekmes eh, pētījumi ir nozīmīgs instruments. It īpaši tas ir svarīgi MBU ziņā, kur šie vērtījumi ir ļoti būtiski, lai varētu nodrošināt panākumus. Taču mums šķiet, ka vēl aizvien ir pietiekami daudz telpas rezervēji, lai varētu kops, e, kopumā uzlabot e, ietekmes e, izvērtējums un lai varētu nodrošināt to konsekvenci. Kā pamatprincipu mana grupa atbalsta to, ka tā struktūra, kas ir mūsu rīcībā, tā sacīt komiteja ietekmes izvērtējumam, ir adekvāts instruments, kam ir nepieciešams uh, kam ir nepieciešama radikālāka pieeja nekā tā, ko norāda Čičester kungs. Ir nepieciešams uzlabot komisijas pašreizējās procedūras. Un to aspektu starpā, ko, kurus mēs uzskatām, ka, e, kas ir jāuzla, jāuzlabo, pirmkārt es gribētu uzsvērt e, caurskatāmību visa procesa garumā. Tāpēc, mūsuprāt, ir jāveic vesela rinda e, pasākumu, kurus es uzskaitīšu tūlīt. Pirmkārt, lai tiktu publicēti. Um, E, projekti šiem izvērtējumiem pirms tiek sagatavots likumdošanas priekšlikums. Otrkārt, lai tiktu nodrošinātas e, tādas pašas iespējas paust atzinumus gan mazajiem e, uzņēmumiem, gan lielajām korporācijām. Treškārt, šo pašu iemeslu pēc, lai tiktu pagarināta konsultācija perioda vismaz līdz 12 nedēļām. Un vēl viens nepieciešams aspekts, kurus gribētu izcelt, ir apkārtējās vidas un sociālo aspektu iekļaušana ietekmes izvērtējumā. Un tādējādi gūtā pieredze parāda to, cik nepieciešami ir šie ietekmes izvērtējumi, un tie neatiec tikai uz ekonomisko ietekmi. Kā jau sacīja Čečester kungs un kolēģe Angelika Nīblere, šīs komitejas locekle, kas ir referente komitejā pēc eh, būtības, ir norādīti un uzdoti ļoti būtiski jautājumi, un es domāju, ka mums ir jāizmanto šī iespēja un kopīgi jāstrādā pie šie jautājuma. Gan viņa, gan mūsu referenta Rībler var rēķināties ar mūsu pilnīgu sadarbību, lai rastu atbildes un varētu uzlabot uh, E, ietekmes vērtējumu kvalitāti un to noderīgumu turpmākajā likumdošanas procesā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Angelika Nīblere! Paldies, priekšsēdētāji! Es e, vēlētos e, pateikties referentam, kolēģim Čičesteram, kas ir iesniedzis šo uzmetumu, kā arī kolēģiem Madurellai, par eh, daudzajām piezīmēm, kas varētu palīdzēt mūsu darbu, uzlabot to, ko mēs varam šeit parlamentā darīt. Man šķiet, ka šīs idejas ir ļoti noderīgas, ir svarīgi atcerēties, ka ietekmes novērtējums ir svarīgs stūrakmens ceļā uz labāku likumdošanu. Mēs jau esam daudz darījuši ietekmes novērtējumu jomā, bet ir svarīgi norādīt, ka šajā komitejā jau ir pielikts daudz pūļu attiecībā uz ietekmes novērtējumiem, lai tie būtu neatkarīgi, bet šķiet, ka kolēģi vēlas veikt turpmākus uzlabojumus caurskatāmības jomā, atvērtākas procedūras jomā un arī skaidrot, eh, kāpēc nav veikti šādi ietekmes izvērtējumi un kāds tam ir pamats. Es pateicos eh, kolēģiem, pateicos Čičester kungam, kurš eh, ir norādījis, ko kolēģi, ko parlaments eh, varētu darīt. Un, ja būs no parlamenta puses saprātīgi grozījumi, kas varētu uz labu ietekmēt praksi, tad mēs jau šodien varētu ķerties klāt darbam. Un es atceros, eh, ka agrāk eh, notika darbs pie, pie, pie, pie eh, vecāku aizsardzības vadlīnijas. Arī tur bija procedūra ar ietekmes novērtējumu, un arī šis gadījums ļauj mums domāt par to, kā šī procedūra ir uzlabojama un kādas iespējas vēl ir. Uh, Čičester kungs eh, norādījis, ka vajadzētu vairāk iesaistīt revīzijas palātu ietekmes novērtējumu procesā. Arī šī doma man šķiet interesanta, un es pateicos eh, par debati un eh, cerams, ka arī jūrī komitejā šīs komitejas argumenti tiks izmantot un atbalstīti. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Klods Tomas, nākamais runātājs. On, uh... Šīs diskusijas par labāku regulēšanu liekas tāds pilnīgi tehnisks jautājums. Es atgādināšu, ka tas ir politisks jautājums patiesībā. Un tas uh, jārunā par Barozo komisiju un uh, mantru, ko biznesa aprindas Eiropā veido, ka labāka regulācija nozīmē nekādu regulāciju, un tas viss turpinās. Uh, Un, ja jūs paskatāties uzņēmē darbības DG mājaslapā, Štoibers raksta, ka uh, administratīvās nastas samazinājums uh, nozīmē to, ka jābūt pēc iespējas mazāk likumdošanai. Tad jūs jau sajūtat, par ko te ir runa. Un es varu tikai pabridināt visus politikas veidotājus, kuri domā, ka pēc 15-10 gadiem neredzamā roka, piemēram, banku sektoru pārvaldība, un es jau redzu, ka Langens jau e, ir satriekts, e, šīs tā lietas attīstība pēdējos divos, trīs gados ir kaut kas tāds, ko kur daži vienkārši atbalsta brīvprātīgus principus banku sektorā un eh, negrib ierobežot šo sektoru. Es domāju, ka mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Mēs dzīvojam pasaulē, kur vajag eh, politikas veidotājs, kas veido labus noteikumus. Un otra lieta, ko es gribēju sacīt, Eiropas likumdošanā aizstāja ļoti daudz likumdošanas visās 27 valstos, valstīs, tāpēc Eiropas likumdošana pati par sevi jau samazina e, administratīvo slogu, jo tā strādā iekšējā tirgu un samazina administratīvo slodzi. Es gribu joprojām būt politikas veidotāts, eh, kuram ir tiesības darīt to, ko viņš uzskata par pareizi, jo politikas veidošana nav eksaktā zinātne, mēs labi zinām, un labi, ka mums ir atšķirīgi politiskie viedokļi. Daži gribi e, regulēt autoindustriju, eh, citi runā par naftas industriju, citi grib vienu planētu ar diviem, trījiem eh, miljardiem mašīnu, eh, citi domā par atjaunojamo enerģiju. Tātad mums ir tādi politikas veidotāji un tādi, eh, kuri grib turpināt būvēt lielus limuzīnus. Un es nesaprotu, kā administ parlamenta administrācijā varbūt cilvēki varētu palīdzēt risināt šo strīdu. Es domāju, ka tā ir pilnīgi ilūzija, ka grozījumi tiks izskatīti. Es atgādinu, ka manā ziņojumā par atjaunojumu enerģiju bija 1500 grozījumu kā mēs tiktu galā, ja visi šie grozījumi būtu jāizskata. Tas tikai pierāda, ka mums eh, vajag uzdot mērķiecīgs jautājums. Protams, vajag lūgt palīdzību bet es negribu, lai mūsu politikas veidošana būtu uh, sa uh, sasaistīta no un ierobežota kaut kādu kaut kādās tumšās telpās, kur ar to nodarbojas tikai uh, saujiņi cilvēki. Un tādā ziņā es arī neatbalstu tos ārējos ekspertus, ka viņi tagad tiktu iesaistīti tajā visā. Un interesanti uzzināt, kurš lūdz ārējos ekspertus piedalīties e, gandrīz vai aiz katra komisijas e, darboņa, kurš to lūdz. Piemēram, neitrālas organizācijas kā ASEA. ASEA, kur ir ļoti neitrāla e, vispārēja interešu organizācija, lūdz ārējo Uh, konsultācija un eksperti pārņem politikas veidošanu Eiropā. Es varu tikai jūs brīdināt, būsim ļoti uzmanīgi veidojot šādus dokumentus. Un daudzi no labējiem spēkiem skatās uz ASV pārsvarām. Arī šajā gadījumā viņi skatās uz to pusi, un viņi redz, ka ASV notiek eh, liels diskusijas par labāku regulējumu, un ASV kongress secināja, ka gandrīz neiespējami iejaukties vai izskatīt pilnīgi katru grozījumu kongresā. Un tas, ko viņi dara, viņi izskata federālās likumdošanas ieviešanu, un es domāju, ka tur tieši parādās papildus vērtība. Mums ir laba likumdošana ES līmenī, tā netiek labi pārnesta nacionālā līmenī, un tur jau rodas tās problēmas. Un ja mums būs vēl vairāk ekspertu, vairāk zināšanu par nacionālo īstenošanu, es domāju, ka tieši tur parādīsies papildus vērtība. Paldies! So, damit haben wir diese Debatte jetzt. Ar to nu mēs noslēdzam šo debati. Ah, Odīkungs. Es nevaru pārvarēt kārdinājumu izteikties, bet eh, Franciski mēs sakām, tad, kad gribam pačurāt, ir trīs metodas. Eh, kad, eh, atvainojos, kad mēs gribam kad mēs gribam e, bankrotēt, ir trīs metodas, no kurām vispatīkamākā ir izdarīt to ar sievietēm. Un nekad. Un es vēlos šeit atgādināt, ka mēs nesam kā Amerikas senatori. Mums nav 30, 40 e, līdzstrādnieku. Mēs eh, sadarbojamies ar lobbyistiem, mēs sadarbojamies ar neatkarīgo kapitālu, un tomēr gribu sacīt, ka mēs šeit esam redzējuši ļoti daudz neskaidrību. Ļoti daudz, eh, ļoti daudz nepilnību, un es tomēr gribēju to sacīt, sacīt šeit. Pateicos, ar to mēs noslēdzam uh, debatas par šo punktu. Ir, ir atšķirīgi uzskati, uh, citi uzskata, ka vajag vairāk uh, regulējumu, citi uzskata, ka vajag mazāk. Un varbūt dosim vārdu Čārlzam, viņam loģiski būtu tiesības. Paldies! Es neko pašlaik negribu teikt. Uh, Mēs vēl uh, esam soli priekšā, jo dokuments, ko es izplatīju ēnu referentiem, nav galīgais eh, atzinuma projekts. Tomēr man ir prieks par atbildi, jeb reakciju, ko tas ir izraisījis, un pateicos kolēģiem par labo, eh, labajiem vārdiem un atbalstu. Uh, Mm, eh, man, man eh, labā draudzene nevar saprast, vai viņa par vai pret mani. Es eh, ļoti gaidu, ka mēs varēsim to izrunāt detalizētāk. Es domāju, ka mums būs ļoti noderīgs pastrādāt kopā, lai uzlabotu dokumentu. Gribu sveikt Klodu Termes par šo te Eh, mm, akcentu pārnešanu, eh, jo viņš pareizi aprakstīja to kā tehnisku jautājumu, un tad pacēlās tāds kā filozofisks jautājums um, šajā rudenī. Un tas ir eh, labs iesākums, un pateicos viņam par to. Langena kunga vārdā es domāju, ka viņš mazliet pārāk skarbs ir pret Langenu. Uh, Es domāju, ka viņš piekrist, ka brīvprātīga likumdošana, eh, regulēšana būtu labāka. Un eh, papildu regulēšana būtu tikai papildu līdzeklis, bet apstākļi mainās. Un, un iespējams, ka dažādu politisko pārstāvu, politisko grupu pārstāvu piekrīt, ka apstākļi mainās. Klauda, Es gribētu pieskarties vienam komentāram, faktiski diviem komentāriem. Pirmais, viņš apraksta ēs likumdošanu kā mazāku, jo tā uh, samaina ļoti daudz nacionālo likumdošanu. Man jums ir jaunumi. Klaud, apvienotāji karalistē ir otrādi. ES likumdošana rada nepieciešami pēc ļoti daudz likumiem vietējā līmenī. Uh, Mm, jo parlamentā mm, pieņemsim kāds uh, eh, direktīva de, 12 eh, lapuse, lapušu garumā, uh, tā kā tur ir, uh, viņi pārvērš šo dokumentu par 150 lapušu dokumentu. Es domāju, ka jūsu optimisms ir slavējams, bet diez vai tas saskan ar īstenību. Otrs komentārs - jūsu novērījums par to, ka jūs esat pret ārējiem ekspertiem vai konsultantiem. E, mēs vēlamies atsevišķu pārskatīšanu patiesībā, taču es domāju, ka jūsu komentāri pret, par to, ka jūs pret šādiem neatkarīgiem ekspertiem, jūs minējāt automobīļu industriju, Protams, es ņemu norādījumus un no nu, jums un no zaļajiem par to, kā tiek izmantot eks eksperti, jo jūsu grupa jo īpaši ir ekspertu līmenī, lai izmantotu šo, šādas konsultācijas. Un dokumentā eh, par eh, neatkarīgiem novērtējumiem eh, pastāv vairākas opcijas lai mēs varētu apskatīt katru gadījumu atsevišķi, bet es vienalga pasakos visiem kolēģiem. Paldies! Mēs turpinām darbu ar nākamo darba kārtības punktu, proti pētniecības pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošana. Bet uh, mums ir vēl viena problēma. Balsošana notiks desmitos, eh, tāpēc koncentrēsimies uz to, lai mēs tiktu galā ar nākamajiem diviem darba kārtības punktiem. Karvaljo kundze uh, šķiet, uh, ka ir apmeklētāja no Spānijas, kas seko līdz debatēji. debatēji. Sveic viņš šeit, dodu jums vārdu. Atvainojiet, apmeklētāja no Portugāles, saka priekšsēdētājs. Karavaljo kundzei vārds. Thank you, President. Good. Paldies priekšsēdētāju. Labrīt, dāmas un kungi. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par grozījumiem, ko viņi ir iesnieguši. Manam ziņojumam es pateicos eh, jums un pārsvarā tie ir uh, grozījumi par galveno ideju šajā ziņojumā. Un man prieks, ka ir saprast saturs šim ziņojumam. Šodien es gribu izteikt vai vispārīgus komentārus par grozījumiem, un tad es izskatīšu to, e, runāšu par to, ko es uzskatu par trīs kategorijām šajos ierosī, ierosinājumos. Un es gribēšu veltīt nedaudz laika trim jautājumiem, kas joprojām ir strīdīgi starp grozījumu vidū. Tātad e, vispārīgi komentāri četri galvenie jautājumi. Vispirms vairāms grozījums grib pievienot jaunas idejas ziņojumā. Nav e, tādu grozījumu, kas e, kritizētu ziņojumu idejas. Es esmu parakstījusi vairākus grozījumus, lai papildinātu ziņojumu ar jaunām idejām e, pirmajā projektā, e, bet iekļaujotos e, robežās, kādas ir iespējams. Nav nekādu konfliktu starp politiskām grupām. Grozījumi pēc manām domām sadalās trīs kategorijas. Tātad grozījumi ar jaunām idejām, kuru, ko es pilnībā atbalstu. Otrakārt, grozījumu, kas runā par idejām, kas jau pastāv ziņojumā, un es darīšu, mm, ko spēšu, lai iekļautu to kompromisa grozījumos. Grozījumi, kas pēc manām domām neiekļaujas darbības jomā šajā ziņojumā. Šis ziņojums ir pirmais solis, solis garā procesā, kas novedīs pie tā, pie tā ka mēs noņem, pieņemsim FPA FP8. Un ir grozījumi tātad, kuri neiekļaujas šī te ziņojuma darbības jomā. Tātad trešais jautājums, tātad klupšanas akmeņi ir strīdīgie eh, jautājumi. Četras lietas. Pirmkārt, jautājums par rezultātu orientētu pieeju. Mums ir vairāki grozījumi, daži grozījumi ir pār šo ideju, uh, Daži kolēģi aizstāv neatkarīgu e, pētījumu no apakšas uz augšu. Es ierosinu kompromisu starp šiem abiem tādu līdzsvarotu pieeju starp uh, pieeju balstītu uz zinātni un uh, risku uh, tolerantu pieeju. Otrs tas, ka tiek sadalīti uzņ... Eh, sadalījums starp eh, organizāciju veidiem. Mēs gribam atdalīt universitātes, industriju un MVU, bet daži kolēģi eh, dod priekšroku vienai, vienotām prasībām visām procedūras daļām. Citi kolēģi uzskata, ka vajag dažādas finansēšanas likmes. Es piedāvāju kompromisa eh, grozījumu atbalstot eh, to, ka tiktu samazināti piemērojumās likmes, bet tomēr neviena likme pilnīgi visām aktivitātēm. Otrakārt, jautājums par eh, izdevumiem. Daži grozījumi aizstāv reālos izdevumus, daži runā par fiksētajām summām. Es uzskatu, ka abas opcijas ir iespējams un tās var izvēlēties. Atsevišķas institūcijas var pašas izvēlēties uh, šajā jautājumā. Vēl ir grozījumi, kas runā par jaunām dalību valstīm, ko es neesmu iepriekš ziņojumā iekļāvusi, bet es ar prieku izveidošu kompromisu priekšlikumu grozījumu kas būs veltīts jautājumiem un grūtībām jaunās dalību valstīs, lai novērtētu progresu. Un vēl es gribu pateikties Tautas partijas konsultantam Alfredam Sulteram eh, un pateicos par palīdzību no ITRE konsultantiem un sekretariāta. Un es arī gaidu vēl ierosinājums no kolēģiem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Hildē. Tagad atvainojiet, maksimums viena minūte laiks. Brevemente. Priekšsēdētāji, ļoti īsi es gribu apliecināt savas grupas atbalstu lielākajai daļai komentāru un priekšlikumu, kurus piedāvāja referents. Un it īpaši attiecībā uz tiem, kurus piedāvā mana grupa, kur uzskata, kā jau es to skaidroju pirmī debatēs, papildināt un izcelt iespējams jau ļoti e, pildīgo karvaļo kundas priekšlikumu. Es negribētu ieslīgt detaļās par mūsu grozījumiem, e, kā, jo es jau daļu izstāstīju tad, kad es izteicos pirmīt, un es domāju, ka atsevišķus konkrēts jautājums varēs eh, komentēt mani kolēģi, kur uzstāsies kā šo ieteikumu komentāru aut eh, grozījumu autori. Savukārt runājot par citu eh, grupu piedāvātājiem grozījumiem, es varētu piekrist, ka ar vaļokundzei ir atsevišķi pavisam nedaudz grozījumu, kas būtu jānoraida pilnībā. Ir atsevišķi jautājumi, kas pilnīgi nav saistāmi ar šo ziņojumu, taču ir nepieciešams uzteikt eh, darbu, kas ir ieguldīts eh, kompromisu un grozījumu sagatavošanā. Un jāatzīst, ka ļoti daudzi eh, grozījumi ir ārkārtīgi noderīgi. Un nobeiguma komentārs priekšsēdētāji. Esmu pārliecināta, ka galvenie panākumi un it īpaši šī iniciatīva ziņojuma noderīgums būs ļoti nozīmīgi zinātniskai kopi, e, kopienai. Un ārkārtīgi noderīgs nākotnē. Un mēs zinām, ka šis ziņojums ir radies kā atbilde uz pašreizējā zinātniskā un tehniskā progresa virzību. Tajā pašā laikā Karvaļo kundze, es domāju, ka mēs varēsim Eh, varēsim eh, pozitīvi rieģēt uz ļoti daudzu zinātnieku gaidām. Eh, šī darba rezultāts ir labi koordinēta darba rezultāts starp trim institūcijām, starp padomes Eh, komisijas un parlamenta darbu. Mēs esam eh, organizējuši uzklausīšanas un citus pasākumus, kuros ir eh, piedalījusies arī komisija, tāpat arī padome ir apliecinājusi to, cik šis temats ir svarīgs, organizējot seminārus, tā skaitā Spānijas prezidentūras laikā, kā arī vēl vienu semināru pavisam nesen Bēļģijas prezidentūras laikā. Taču es domāju, ka ir jāatzīst tas, ka ka Karvaļo kundze ir prātusi ņemt vērā visus priekšlikumus, visas idejas un visas prasības, uh, savā ziņojumā atklātā, saprātīgā un realistiskā veidā, un es gribu vēlreiz referenti apsveikt par paveikto darbu. Paldies! Mīļie kolēģi, saka priekšsēdētājs, ja mēs vēlamies turpmāk diskutēt, tā, protams, nav problēma, mēs varam to darīt, bet tad mums ir jārīko papildu sanāksme, jo citādi mēs to nepaveiksim. Frau Ford. Pateicos eh, referentei par viņas pieejamu, par uzklausīšanu, kas notika vakar, un tautas partija, un arī mēs visi tur piedalījāmies. Es domāju, ka pa, eh, cilvēki, kas toreiz izteicās, viņi teica, ka labākā, labākais veids, kā vienkāršot programmu, ir tieši šīs, un es aicinu kolēģis apskatīt kompromisu, lai tie būtu skaidri un noderīgi. Tātad eh, pētniecībā jāveicina eh, ekscelence. Tas bija ārkārtīgi svarīgs uzsvars. Par elastību runājumu, runājot, es domāju, ka komentāri no Zviedrijas eh, universitātes par šo te izdevumu metodu, pilnu izdevumu metodu ir ļoti būtisks. Es nedzirdēju, ka kāds no ekspertiem vaicātu, uh, lai palielinātu kļūdas um, uh, likmi. Un viņi lūdza uh, vienkāršot, lai varētu izmantot savas grāmatvedības procedūras. Un es domāju, ka mēs varam samazināt kļūdas. Mm, un tas jau pats par sevi novedīs pie mūsu mērķiem. Par augstas ticamības debatēm. Ir runa eh, acīm redzot par strīdu starp uzticamību, eh, tātad valsts finanšu ieguldījumu un eh, peļņas nozars pārstāvjiem. Un tāpēc es strādāju ar Karence kungu, un mēs skatāmies, kā publiskās privātā dalība šādos projektos varētu darboties. Uh, un runājam par aizdevumiem, nevis eh, stipendijiem, tātad mazāk mikro pārvaldības publiskajās finansēs, bet tomēr, eh, lai būtu pārvaldīta šī sistēma. Paldies! Nākamais runātājs eh, Savalas kundze. Paldies priekšādātājiem. Es mazliet noverzīšos šajā pirmajā sanāksmē Mēs esam ķērušies pie darba un es domāju, ka mēs esam noderīgā tādā mm, svarīgā darba procesā priekšsēdētā. Jūs mums dodat enerģiju, lai mēs kopā visi varētu efektīvi strādāt. Es gribu pateikties referentei. Manas grupas vārdā es esmu ēnu referents šeit. Es varu piekrist galvenajiem punktiem, ko Karvaljo kundze izteica, bet trīs komentāri man tomēr ir Butikova kungs. Ehm, viņš ir piedī, piedāvājis grozījumu par starptautizāciju Eiropas sadarbības jomā ehm, izpētē un attīstībā. Otrais grozījums, ko mēs iesniedzām, tas nāk no manis personīgi. Uh, Tur ir runa par inovāciju apakšgrupu, kas nekur netiek minēta Karvaljo kundzes ziņojumā. Un es gribētu, eh, lai tas tiktu iekļauts. Eh, inovācijas apakšgrupā tiek veikts ļoti daudz gru, eh, darba. Un vēl viens grozījums no manis uzsver Eiropas pētniecības jomu. Šie ir trīs grozījumi no manas grupas, kas pēc manām domām uzlabotu jau ļoti labo Karvaljo kundzes tekstu. Paldies! Paldies, Matijas kundze! Jūsu kārta. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, vou tentar responder ao seu apelo de sermos rápidos e. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos Um, iekļauties jūsu noteikumos, ka jārunā īsi. Mums ir bijušas iespējas runāt par Karvaljos kundzes ziņojumu saturu ne tikai komitejā, bet arī mazākās sanāksmēs, ko referenta organizācija pāris komentāru. Pirmkārt, gribu uzsvērt to, ka ir svarīgs šis ziņojums un tas cenšas eh, iet līdzi eh, zinātniskajām mm, attīstībai zinātniskajā jomā. Eh, neviens sanāksmēs, ko es minēju, bet jebkurš tāds kā es grib, var iesaistīties zinātniskā pētniecībā un, ja pievērsties šiem jautājumiem, viņi var pievienoties referentes grozījumiem. lai mēs varētu garantētu augstas kvalitātes darbu un arī dzīves kvalitātiem cilvēkiem, kuri veic pētniecības darbu. Tās abas ļoti būtiskas lietas. Es piekrītu vairākumam kompromisu, ko referenta piedāvā, un vispēcot priekšsādātāji. Viss process bija paveikts vienkārši teicamā veidā. E, Dēvumi pienāca no visām politiskām grupām, tie visi tika objektīvi izskatīti no referentes puses, un viņa uzklausīja kolēģus, kas tiem bija sakāms, un viņa arī rīkojās pēc šiem te ierosinājumiem. Uh, Domāju, ka mums būs ļoti labs teksts, paturot prātā, ka mums pastāv vēl tādas nelielas viedokļu atšķirības komiteja. Paldies referentē par to, e, cik e, labi viņi pāraudzīja šo procesu. Un par spīti mūsu viedokļu atšķirībām, es domāju, ka galīgais rezultāts būs ļoti labs. Kolēģi Čačimakakis. Eh, paldies, eh, kolēģis eh, Čurčimakakis. Jā, es vēlētos piekrist iepriekšējiem runātājiem. Tas ir ļoti labs darbs, kas ir paveikts, un pateicos Karaveljo kundzei. Un uh, ir vēl viena lieta, kas mums ir ārkārtīgi svarīga, proti uh, norēķina pārbaude, jeb tā devētais uh, single audit. Uh, Un eh, šeit ir, eh, ja šī procedūra ir, eh, ja šo procedūru ir iespējams retroaktīvi mainīt, tad pētniekiem situācija var kļūt diezgan bēdīga. Mums ir jārunā arī par šiem vienreizējiem fiksētajiem maksājumiem un par laiku kādā tas ir jāizmaksā, jo atšķirības pastāv ļoti lielas un uh, tas nav pieņemami. Es kā budžeta kontrolas komitejas loceklis uh, Attiecībā uz šo pieļaujamās kļūdas jautājumu es esmu atvērts diskusijai. Runājot par agrārajām subsīdijām, pieļaujamai kļūdai ir jābūt mazākai. Pētniecības gadījumā to ir grūtāk kvantificēt, te nav tik vienkārši. Un mm, runājot par eh, šīm uzklausīšanām, lieta, par ko mēs tur dzirdējām, ir, eh, ka mums ir jāpadara Eiropas eh, pētniecība par tādu kā, par tādu kā eh, paraugu. Un mums ir, mums ir vajadzīgi šie te pozitīvie marķieri. Uh, Ar Galileo bija problēmas, bet mums ir vajadzīgi tādi piemēri, ar kuriem mēs varam lepoties, eh, kā jau kolēģis Tomas minēja. Un eh, Galileo gadījums pierādīja, ka mums ir vēl smagāk jāstrādā. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es pateicos eh, referentei un uh, Mēs esam sapratuši, ka viena metode nevar derēt visām nozarēm un visiem gadījumiem. Situācija var būt atšķirīga universitātei, korporatīvai vai pētniecības organizācijai, uzņēmumam. Un uh, metodēm ir jābūt pielāgotām katrai jomai, katram gadījumam jābūt savam scenārijam, un vēl ir ļoti svarīga laika plānošana. Un uh, bio tehnoloģija nozara arī ir tāds akūts gadījums, kur eh, varbūt nepieciešams steidzama rīcība, bet te pašā laikā itre projektiem mēdz būt vajadzīgi pat gadi. Paldies, Nistelroja kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti iz, izteikšos. Iz E, brīfingā vakar kļuva skaidrs, ka ir nepieciešams uz vietām e, izveidot vairākas opcijas, lai varētu izvēlētos par labu fiksētām summām, ja vienreizējām summām vai kaut kam citam. Un es domāju, ka tas, ko Karvaljo kundze sacīja sākumā, ir ļoti laba ideja, un tas savienosies ar vairākām tradīcijām, kuras mums ir. Mums ir vairāk jādomā par rezultātu, nevis metodēm. Es apskatīju kompromisus, bet es domāju, ka tie ir pieņemami, ja tie ir tādā virzienā, kāds mums tika norādīts. Un visbeidzot, no vakardienas uzklausīšanas mēs zinām, ka mums vajag lielāku elastību vairums cilvēku aicina to informācijas elastību un tā tālāk. Tas ir jāskata kopā ar finansu regulējumu. Būs lielas diskusijas no politiskā viedokļa. Nedomāju, ka mums vajadzētu par zemu to novērtēt. Es esmu par kļūdas e, likmes samazināšanu. E, domāju, ka mums nevajag pieņemt, ka vienkārši tas pats par sevi viss atrisinās. Paldies. Komisija ir lūgusi iespēju īsi izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi runāšu. Paldies Karvaljo kundzei, referentē un visiem komitejas dalībniekiem par noderīgo darbu pie šī ziņojuma. Es vienkārši gribēju Um, pateikties un, protams, arī atkārtot apņemšos, ko mūsu ģenerāldirektors vakar apņēmās ļoti interesantajā uzklausīšanā, ko uh, organizēja um, referente. Mēs esam apņēmušies ieviest uh, vienkāršošanas pasākums, bet viņš uzsvēra, ka viņš uh, domā pasākumus pirms gada beigām. Un mums jāsaka paldies par šīs komitejas atbalstu. Paldies! Danke sehr. Frau Kavaljo, wollen Sie nochmal? Paldies, Karavaljo kundze, vai jūs vēlaties izteikties? Mums vēl ir četras minūtes. Ļoti īsi es tikai gribu pateikties par komentāriem, balstoties uz šiem komentāriem šodien un arī plašajām konsultācijām vakar un daudzām eh, sanāksim, kas bija iepriekš. Divas sanāksmes eh, rīkoja Spānijas un Beļģijas prezidentūras. Uh, Un tagad es um, esmu labi sagatavojusies, lai sagatavotu kompromisu. Izplatīšu kompromisa priekšlikumus šodien vai rīt, un es aicināšu ēnu referentu sanāksmi nākamnedēļ Strasbūrā. Gribu pateikties kolēģiem, man nav tagad uh, laika izteikties par komentāriem, bet gribu pateikties kolēģiem par atbalstu un labajiem vārdiem, labajiem ierosinājumiem. Paldies! Paldies, ar šo darba kārtības punktu esam tikuši galā. Ir palikušas trīs minūtes nākamajam darba kārtības punktam. Tikau kundze, vai mēs ar to tiksim galā? Vai mums varbūt to vajadzētu pārcelt uz kādu vēlāku laiku? Tikau kundze, mums ir trīs minūtes laika, vai tas ir iespējams? Mēģināsim to tagad, vai arī darīsim to citā reizē. Paldies. Mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka manās jūras sinerģija ir pelnījusi e, debats, kas ilgt vairāk nekā trīs minūtes. Mēs varam tos, e, tās uzsākt šobrīd, bet esmu pārliecināti, ka kolēģi gribēsies izteikties. Dokuments, kas eh, attiecas uz Melnās jūras enerģiju, sākas gatavot 2007. gadā, komisija ir sagatavojusi ziņu 2009. un mēs šeit nerunājam par stratēģiju, bet par sinerģiju, tāpēc, ka ir runa par vairākām politikām kas tiek īstenotas Melnās jūras politikā, eh, Melnās jūras reģionā. Es atsaucos šeit uz enerģētikas politiku, es atsaucos uz pētniecības politiku, uz kaimiņattiecību politiku, uz austrumu eh, partnerību, uz paplašināšanās politiku, ja mēs eh, domājam par Turciju. Un Melnās jūras reģionā ir valstis, ar kurām Eiropas Savienībai ir strateģiskās partnerattiecības. Es eh, domāju šeit eh, Krieviju, Ukrainu un es ceru, ka mēs varēsim atsaukties uz trim jomām mūsu atzinumā - enerģija, pētniecība un rūpniecības politika. Es vēlētos norādīt, ka Eiropas Savienība ir noteikusi, ka būs trīs partnerattiecības. Vienas attiecās uz apkārtējo vīdi, tas ir uzsākt šī gada martā, un Rumānija ir atbildīga par to īstenošanu. Partnerattiecības enerģijai, tā ir Bulgārija šoreiz, kas ir atbildīga, un partnerattiecības e, transporta jomā, pār kurām atbildīga ir Grieķija. Runājot par enerģētikas sektoru, ir jānorāda tas, kā Melnās jūras reģions atrodas īpašā strateģiskā pozīcijā, ņemot vērā e, tās tuvumu Kaspijas jūras reģionam. Melnās jūras reģionas ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienības eh, energodrošībai un arī, lai varētu diversificēt energo apgādes avots Eiropas Savienībā. Ir ārkārtīgi svarīgi projekti, enerģētiskie projekti eh, konkrēti, un šeit es domāju Nabuko projektu. Projektu, kurš dos iespēju dažādot Eiropas Savienības enerģijas avotu. Šim projektam ir jātiek pātrinātam, ir atvēlēts īpašs budžets, kas tam ir veltīts, un mēs ceram, ka šis projekts varēs tikt turpināts. Ziemeļu koridors arī ir ļoti nozīmīgs, lai varētu dažādot enerģijas dažādošanas avotus Eiropas Savienībā. Es vēlētos arī atsaukties uz Agri projektu un uz POP projektu, kuri dos iespēju izveidot enerģijas eh, infrastruktūru, lai varētu uzlabot Kaspijas, eh, kas dos iespēju izmantot Kaspijas jūras resursus Eiropas Savienības teritorijā. Runājot par pētniecisko darbu, mēs ļoti labi zinām, ka starp 2009. un 2011. gadu darbojas projekts septītās pamatprogrammas ietvaros, un šis projekts ir paredzēts, lai varētu paplašināt pētniecības infrastruktūras, kuras pastāv Melnās jūras reģionā. Būs 19 pētniecības institūtu sešās Melnās jūras reģiona valstīs. Es Gribu norādīt arī to, ka Eiropas komisija ir tikko eh, paziņojusi, ka tīkls eh, Giant tiek attiecināts un paplašināts arī uz Melnās jūras reģionu. Un tas ir ļoti nozīmīgi zinātniskai kopienai. Es domāju, ka šis projekts ir ļoti nozīmīgs. Un Mums eh, būtu vajadzējis notikt pirmajai viedokļa apmaiņai šodien. Un kā jau es sacīju, diemžēl man atvēlētās trīs minūtes nav pietiekamas, bet varbūt pēc balsošanas kolēģiem būs iespēja izteikties, tāpēc, ka Melnās jūras reģions ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Šis reģions ir ļoti nozīmīgs prioritāriem sektoriem, tādiem kā enerģijas sektors, transports, pētniecība un e sociālā un ekonomiskā attīstība. Un es domāju, ka temats būtu jāskata padziļināt. Paldies e, par šo ievadu, un es vēl došu vārdu kolēģim Odī, viņš bija pieteicies runāt, lūdzu. Ļoti īsi es gribētu eh, apsveikt kolēģis tikā paveikto darbu un gribu norādīt, ka kopš paša dosies sākuma, kopš 2007. gada mums ir austrumu fasāde uz eh, Melno jūru pateicoties Rumānijas un Bulgārijas iestājai un izmantot vārdu sinerģija, tas neko nenozīmē. Ir tik tiešām parlamentam jāvirza komisija, lai tā ambiciozāk strādā pie šī reģiona jautājumiem. Pateicos, šķiet, ka vairs runātāji nav pieteikušies pateicos eh, par iespēju diskutēt. Afet šķiet eh, arī vēl nav par to runājuši. Mēs izmantosim iespēju diskutēt eh, septembrī. Debat vēl ir priekšā un es pateicos par šo diskusiju. Ā, šķiet, ka tikko kundze vēl vēlas izteikties, neredzēju jūs. Da, domnule președinte, vreau să... Jā, priekšsēdētāji, es gribēju pateikties Odīkungam par to, ka viņš izteicās. Tik tiešām šis reģions e, gūst pieaugošu nozīmi, un es ceru, ka mums notiks ar ITRE e, komitejas atbalsta organizētā uzklausīšana. Es ar lielu interesi gaidīšu mūsu kolēģu uzstāšanos, e, it īpaši runājot par šo reģionu, kas varēs sniegt savu devumu ekonomiskai un, sociāla, ekonomiskai un sociālai attīstībai un stabilitātei šajā reģionā. Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks eh, balsošanai. Mums praktiski vairs nav laika, bet es gribētu mm, vienu minūti izmantot, lai eh, izteiktu vienu īsu piezīmi. Kolēģi, Es vēlētos šeit sveikt vienu kolēģi, kas kādu laiku nav pie mums manīti, jo viņa bija slima. Un, uh, un sveicam šeit Jorānu Cislīku. Laipni lūdzam atpakaļ pie mums. Esmu droši, ka daudzi uh, par jums runāja un daudziem jūs pietrūka un priecājamies, ka jūs atkal esat šeit. To nu vajadzēja pateikt. Labi, tagad ķeramies pie balsošanas. Pirmām kārtām balsosim par budžeta punktu no Hercogas kundzes puses. Tas ir sarežģīts punkts. Es ceru, ka mēs tiksim ar to galā. Eh, balsošanas kartiņas vispirms. Balsot. Abstimmungskarten haben Sie mit? Tātad eh, balsošanas kartītes eh, jums ir līdzi, pārbaudīsim sistēmu. Also wir stimmen jetzt mal ab, ob Sie zufrieden damit sind, dass wir mit der Arbeit wieder beginnen oder ob Sie lieber noch Ferien hätten. Tad, tad paskatīsimies, vai jūs esat gatavi strādāt, eh, vai jūs gribat brīvdienas. Balsošana ir sākusies. Kas ir par, kas ir pret? Abstimmung geschlossen. Balsošana beigusies. Šķiet, ka ir pārāk daudz eh, balsošanas dalībnieku, saka kāds no zāles, pārāk daudz tautas partijas pārstāvi balso par brīvdienām. Äh, e eh, četri cilvēki par daudz, EPP eh, e arī zaļajiem ir par daudz, FD ir par daudz. Balsojot uzmanieties. Labi, tad. Uh, Sāksim eh, pirmais eh, balsojums. Varbūt es varētu saukt šos skaitļus tā, ka es nosaucu tikai pēdējos pāris ciparus. Es tagad eh, runāšu par grozījumu 00, mutiskais grozījums, kas ir par, kas ir pret, kas atturas, noslēgts, pieņemts. 01, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts 02 par, pret, atturas, pieņemts 03 par, pret, atturas, pieņemts 04 par, pret, atturas, pieņemts pieņemts 05 par pret, kas atturas pieņemts 06, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts 07, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts 08, kas par, kas pret, kas kas atturas pieņemts. Tad kompromisa grozījums numur viens, kas par, kas pret, kas atturas, arī pieņemts. Tad uh, eh, 6810, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 6109, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 6110, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 11, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 12, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 13, kas par, kas pret, atturas pieņemts 14, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts 15, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts 6172, kas par, kas pret, kas atturas noraidīts. Līdz ar to ja šis tiek pieņemts, ā, mums tomēr ir jābalso par 6116, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts 17, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts 6173, kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts 618, kas par, kas pret, kas kas atturas, pieņemts. 19. kas pār, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk 6120 un 6815 identiski, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Se, 21 un 16 identiski, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Atkal identiski 6122, 6817. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemti. 6123, 6818. Identiski. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 6181, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. 6125, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 6124 un 6819 identiski. Kas par? Kas pret? Atturas. Arī pieņemts. Atkal identiski 26 un 20. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 6127 un 6821. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 6128 un 6822, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tagad 6129 un 6823, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Atkal identiski 6130 un 6824, kas par, kas pret, atturas arī pieņemts.

kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Varbūt mēs varētu balsot eh, blokā, varbūt, ka mēs varētu balsot par visu lapu. Ja jums nav iebildumu pret to, tad, tad no 6135 līdz 6138. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas? Pieņemts. Varbūt ar nākamo lapu arī mēs tāpat varētu darīt. 6, 8, 3, 2. It's... Nē, atvienojiet. Tātad 6, 1, 3, 4 līdz 6, 1, 3, 8. Kas par, kas pret? Pieņemts. Tālāk ķeramies pie 6, 8, 31, kas par kas pret noraidīts. Vai es atkal varu rīkot balsojumu blokā 6144 pār pret? Par pret pieņemts. 6174, kas pār, kas pret atturas pieņemts. 6, 1, 7, 5 par pret noraidīts. 6145 eh, par pret atturas noraidīts. 6146 eh, par pret atturas pieņemts. Vai es par nākamo līdz lapuses beigām varētu blokā balsot? Tātad no 7.4 līdz 8.4. līdz 68. Tātad, kurš ir par, kurš pret, kurš atturas pieņemts, tie bija identiski. Tātad 1653, kas par, kas pret, kas atturas. 1654, kas par, pret, atturas pieņemts. 55 par, pret, atturas pieņemts. 6, 8, 4, 4 pār pret atturas pieņemts. 6, 8, 1, 4 pār pret atturas noraidīts. 6, 1, 7, 6 pār kas pret, kas atturas noraidīts. 6, 1, 7, 8 kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Vai es atkal varu salikt kopā dažus 5, 6 līdz 5, 9? Vai tas derēs blokā tā tad? Mēs balsojam par četriem grozījumiem. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 6177 par. Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. 6160 par pret atturas pieņemts 6161 par pret atturas pieņemts 6811 par kas pret atturas pieņemts 6162 kas par kas pret pieņemts 6182 ir mutisko grozījumu. Kas par? Ā, Bitehofer kungs, atvainojiet. Priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikties pret šo mutisko grozījumu, jo, manuprāt, šajā mutiskajā grozījumā ierosinātais jau ir iekļauts mūsu pieņemtajā lēmumā par par 0801 no Hercogas kundzes. Tas bija grozījums 1625, manuprāt, tas jau ir iekļauts šajā grozījumā. Labi, es pieņemšu to zināšanai, Bitikofer kungs. Uh, varbūt uh, tad uh, balsosim par oriģinālo grozījumu ohne. Tad, tad 1, 6, 8, 2, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 6, 1, 6, 3 par, pret, atturas, pieņemts. 6, 4, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 6, 5, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 6179, kas par, kas pret. Ah, atvainojiet, 6166 pieņemts. 6170, kas par. Kas ir par, vai es varētu vēlreiz lūgt? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Identiski 6, 7 un 4, 5. Kas par? Kas pret? Kas atturas pieņemts? 6168, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Paldies! Nav galīgā balsojuma, tad ķeramies pie nākamās, eh, nākamā balsojuma daudz veiksmes Hercogas kundzei un paldies visiem, kas eh, strādāja pie šī punkta. Tas ir smags darbs. Kolēģi Fan Bremta kunga ziņojums. Pirmkārt ķersimies pie 24. grozījuma ar mutisko grozījumu, kas par Ah, atvainojiet, saka priekšsēdētājs, es kļūdījos, aizmirsu par ceturto grozījumu. Tātad pirmkārt, ceturtais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturas, noraidīts. 23. nē, piektais grozījums, kas pār, kas pret, kas atturas, pieņems 23. par pret, ā, šis atkrīt, atvainojiet. Tātad 24. ar mutisko grozījumu, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 25. kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts. 6. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 26. kas par, kas pret, kas atturas noraidīts, 27. Dal, balsojums pa daļām, kas pār, par pirmo daļu, pret, atturas, pieņemts otrā daļa pār, pret, atturas, noraidīts, 28. pār, pret, atturas, pieņemts, kompromiss numur 3 pār, pret, atturas, pieņemts. 38. balsojums pa daļām pirmā daļa pār, pret, atturas, noraidīts otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums 4 pār, pret, atturas, pieņemts 43. par, pret. Vai es varētu vēlreiz jautāt par? Kas ir pret? Ir jāpārbauda elektroniski. Atvainojiet, pārbaudīsim elektroniski 43. Balsošana sākusies. EPP tautas partijai ir trīs balsotājiem par daudz, viens par daudz zaļajiem, divi. Jā, šķiet, ka iekārta īsti pareizi mums neko nevēsta. Joprojām ir viens zaļais par daudz. Uh, šķiet, ka mums kaut kā būs jāsadala balsotāji. Langenkungs lūdzu atsauciet šo piezīmi. Uh, Šķiet, ka joprojām viens tautpartietis par daudz, eh, viens zaļais, divi EFD, un eh, jā, mēs netiekam tālāk. Viens zaļais par daudz, divi EFD, un viens eh, nepiederīgais politiskajām grupām. Man prieks redzēt, ka kolēģi mums pievienojas šajā balsojumā. Es ceru, ka mēs varam, varētu tā turpināties arī ārpus balsošanas. Mēs esam uh, trīs tikai, bet rak, uh, zaļo domāšana ir plašāka. Nein, zieh zurück. Maschine. Bitte um Entschuldigung. Haben Sie die Maschine ich, manipuliert, Herr Vorsitzender? Was mache ich jetzt? <laughs> Äh, ich kann nicht abstimmen lassen. Es nevaru šādi rīkot balsojumu, man ļoti žēl, saka priekšsēdētājs. Ja, nu, man šeit ir datorsistēma, kas arī var kļūdīties, taču tā liec, tās dati liecina, ka viens zaļais par daudz divi EFD un viens uh, politiskai grupai nepiederīgais. Jā, šķiet, ka būs jābalso no jauna, varbūt, ka datorsistēmā ir bijusi kāda kļūda. Tātad vēlreiz uh, iestatīsim uz nulli. Balsojums atkal ir sācies. Tātad balsojums ir sācies. Jā, joprojām tā pati problēma. Es nevaru izlemt, ir uh, eh, 54 pret 43. Izslēgsim iekārtas, balsosim ar rokām, kas ir par šo grozījumu. Vispirms, kas ir par, skaitīsim rokas. Paldies, kas ir pret? Tad 24 pret, kas atturas. Šķiet, ka neviens jauki. 22 pār, 24 pret, noraidīts. Es ceru, ka viss ir beidzot pareizi un pareizi saskaitīts. Paldies! Mēs esam tikuši līdz piektiem kompromisām, kas ir par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk 45. kas par. Ā, atvainojiet! 45. ar mutisku grozījumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 46. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Kompromiss 6. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 51. Kas par? Kas pret? kas atturas, pieņemts. Kompromiss numur 7, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Kompromiss 8, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 53. ir jauns mutisks grozījums no Ekas kundzes. Uh, tas ir. Uh, vai tas ir rakstveidā? un Bremtes kundze lūdzu. Es to nolasīšu skaļi. Šķiet, ka visi ēnu referenti jau zina šo grozījumu, bet tas atšķiras no tā, kas ir jūsu sarakstā. Un tur ir teikts, veidojot organizāciju, ir jāņem vērā datums projektam un galīgajam lēmumam. Šis termiņš nedrīkst pārsniegt 4 līdz 6 mēnešus atkarībā no produkta, kas tiek nodrošināts galīgajam labumu guvējam. Jāsaka, priekšsēdētājs, es pateicos par šo skaidrojumu. 53. ar mutisko grozījumu jaunā redakcijā, kas par, kas pret, kas atturas. Pieņemts, paldies. 54. ar mutisko grozījumu. Kā tad mēs par to balsosim? Tātad ar mutisko grozījumu 54, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. 55. Kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 57. Kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 56. Atkrīt. 8. No budžeta komitejas, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Tālāk mēs tiekam līdz apsvērumiem numur 8 par pret atturas pieņemts kompromiss numur 1 par. A, atvainojiet viens, numur viens no budžeta komitejas, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Kompromiss numur viens, kas par? Kas pret? Kas atturas pieņemts. Numur divi no budžeta komitejas, kas par? Kas pret? kas atturas noraidīts, numur viens, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts, 11, kas par, kas pret, kas atturas noraidīts, numur 12, kas par, kas pret, kas atturas noraidīts, un 13, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Numur 14 ar mutisko grozījumu, kas pār, kas pret, kas atturas, pieņemts. Numur 3, kas pār, kas pret, kas atturas, pieņemts. Nu, kompromiss numur 2, kas pār, kas pret, kas atturas, pieņemts. Numur 17 un 18 blokā, kas pār, kas pret, kas pret kas atturas pieņemts. Tālāk 19. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Numur 20. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Līdz ar to galīgais balsojums ar kartītēm ar elektronisko balsošanas sistēmu. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir sākusies. Balsošana beigusies. 49 pār, 4 atturas, vienam nav bijusi kartīte, bet 53 eh, pret ir skaidrs. Es pateicos kolēģiem. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir eh, pabeigts. Mēs nonākam līdz eh, devītajam punktam saskaņā ar mainīto darba kārtību. Eh, tiekam pie rūpniecības politikas un kolēģim Langem vārds. Es priecātos, ja tie, kas nepaliks šeit, atstās zāli klusiņām. Jā, saka Langis kungs, paldies priekšsēdētāji. Mīļie kolēģi, un kolēģis. Mēs uh, Mums šeit jāizstrādā jauna, svaiga, ilgtspējīga rūpniecības politika. Un, eh, manuprāt, eh, šeit vajadzētu ņemt vērā divas lietas. Proti, pirmkārt, eh, rūpniecības nozīmi Eiropas Savienībā pastiprināt. Uh, jo situācija, kad eh, trīs ceturdaļas eh, eksporta sastāv no rūpniecības precēm, un eh, līdz ar to tomēr bieži vien pastāv viedokļi, ka rūpniecība ir tāda novecojusi nozara, netīra nozara. Manuprāt, pret to ir jācīnās ar jaunu, svaigu rūpniecības politiku, un, eh, jo īpaši ņemot vērā eh, atjaunināšanas procesus eh, rūpniecībā. Un otrkārt, mums ir jārūpējas par to, lai tiktu uzturēta rūpnieciskā bāze Eiropā, lai tiktu nodrošināts kvalitatīvas darba vietas, rūpniecības nozarē vairāk nekā 50 miljonu eiropiešu strādā šajā jomā. Un uh, tie jo īpaši svarīgi, tāpēc ir jauna rūpniecības politika. Pēdējo gadu laikā ir radušies arī jauni izaicinājumi, jaunas problēmas. Protams, mēs šeit uh, sajūtam spiedienu no globalizācijas, kad uh, jaunas valstis, veido jaunus tirgus. Tur tiek iesaistīts arī investīcijas un tiek ietekmi, un tāpēc ir jāstiprina rūpniecības nozares inovācijas iespējas, arī konkurence. Varbūt izmaksu stratēģiju mēs nevarēsim regulēt. Mums ir jābūt līderiem tehnoloģiju jomā, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi. spējīgi. Protams, eh, pastāv arī ekoloģiskas problēmas. Ja mēs varētu ierobežot globālo sasilšanu par eh, diviem grādiem, mums ir jāatjaunina rūpnieciskā bāze, eh, efektīvāk jāapstrādā resursi, jāsamazina CO2 emisijas ražošanas gaitā un, protams, arī jāizstrādā jaunas ekonomikas jomas, kas eh, var eh, atbilst klimata aizsardzības prasībām. Un ir vēl viena problēma, proti demografiskā attīstība un tendences. Jau šobrīd darba tirgotā ir problēma, noteiktās jomās ir grūti atrast kvalificētus uh, cilvēkus, un sabiedrībai novecojot šī problēma vēl vairāk sāsināsies, un mainītai sabiedrības struktūrai ir vajadzīgs jauns ražošanas process un jauni izstrādājumi, un arī tā ir liela problēma. Un tāpēc, uh, ņemot vērā šos galvenos aspektus un problēmas, uh, mums ir no jauna jādefinē rūpniecības politika. Kā jau jūs iespējams zināt, komisija e ES 2020 stratēģijas ietvaros arī ir nākusi klajā ar uh, saviem apsvērumiem un nākusi klajā ar tādu flagmaņu iniciatīvu. Un 13. oktobrī mm, mēs eh, varēsim apmainīties priekšlikumiem ar komisiju un eh, nonākt pie kopīgas pozīcijas. Es uzskatu, ka eh, rūpniecības politikas pārdefinēšanai nepieciešams attālināties no tiešās intervenciju politikas, lai mēs varētu pievērsties pašai rūpniecībai, nevis tikai intervencē dažādās jomās. Un um, mēs varam teikt, ka jā, mēs nosakām pamatnoteikums, pārējo reglamentē pats tirgus, bet uh, darba dokumentā es mēģināju ieskicēt uh, rūpniecības politiku, kurā horizontālā līmenī ir noteikti pamatnoteikumi, bet uh, ir ņemti jo īpaši vērā konkrēti rūpniecības sektori. Ja paraugāmies uz to horizontālā līmenī, tad um, mēs saprotam, ka ir jāizstrādā inovācija ķēdes. Mēs jau esam runājuši par pētniecības pamatprogrammu, par tās uh, vienkāršošanu. Protams, ir uh, daudz eh, iespēju pie kā strādāt. Inovācija ķēde būtu optimāls veids, kā Eiropā varētu organizēt ražošanas procesu. Otrakārt ir jārunā arī par resursu izmantošanas uzlabošanu, par efektivitāti. Pēdējo gadu laikā mēs piedzīvojām to, ka darba produktivitāte ir ļoti uzlabojusies, bet resursu produktivitāte Eiropas Savienībā nav tik ļoti kāpusi. Un eh, tāpēc mums ir eh, arī eh, uz to īpaši jākoncentrējas tehnoloģiski, lai mēs nonāktu pie saprātīgiem rādītājiem. Un tad uh, uzņēmējiem, varētu lūgt viņu pašu resursus analizēt un optimizēt. Runājot par resursiem, ir jārunā arī, protams, par izēvielām. Pēdējo nedēļu laikā sabiedrībā daudz diskutēts par um, ārējo izēvielu nodrošinājumu. Mums ir spēcīgi konkurenti, attiecībā uz ārējo izēvielu piegādi. Un šeit ir vērojama spēcīga monopolizācija resursu tirzniecības jomā. Ievērojama. Ir, ir, ir jānodrošina saprātīga resursu piegāde, bet eh, te pašā laikā ir jādomā par to, kā mēs apējamies ar šiem izēvielām, kā rūpniecība tās izmanto. Ir jāliek uzsvers uz pārstrādes cikliem, uz izēvielām, kuras mums ir Eiropas Savienībā, lai mēs tās varētu optimālāk izmantot. Piemēram, geodatu banka Eiropas līmenī Arī tas mums palīdzētu apzināties, kāda potenciāli ir mūsu rīcībā. Runājot par eh, enerģijas piegādi, Ražošanai ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu pietiekami daudz enerģijas resursu, un otrkārt ir svarīgi šo enerģiju piegādāt tā, lai šī piegāda atbilstu klimata aizsardzības prasībām un tiktu veidotas jaunas eh, darba vietas rūpniecības sektorā. Arī šeit mēs varētu darīt vairāk nekā līdz šim. Vēl jārunā par restruktūrizācijas eh, norisi. Mēs, protams, nevaram paturēt visas eh, industriālās struktūras. Gadās tā, ka kādas struktūras sabrūk, un eh, bieži vien iesaisti notiek pārāk vēlu. Pirms 50 gadiem ogļu un tērauda kopiena mm, izveidojās ievērojamas eh, restruktūrizācijas politikas eh, ietvaros, un mums ir jāraugās, lai mēs procesus nesāktu novērot nevis tad, kad bērns jau ir izlietis ar visu ūdeni, bet tad, kad ir iespēja eh, veikt eh, konstruktīvas izmaiņas, izmantojot globalizācijas fondus, izmantojot struktūra fondus, lai paveiktu vairāk nekā līdz šim. Arī kvalifikācijas jautājums ir eh, centrāla problēma visos līmeņos bet jo īpaši runājot par uh, augstas kvalifikācijas uh, speciālistiem, šeit ir runa par tradicionālās uh, izglītības sasaisti ar jaunākām izglītības formām. Es teiktu, ka mums ir vajadzīgs Boloņas divi process, taču arī šeit ir vajadzīgas aktivitātes. Tātad tie bija pāris aspekti horizontālā līmenī, Man ir priekšlikumi arī attiecībā uz eh, sektorāliem pasākumiem. Es esmu iekļāvis to šajā darba dokumentā, jo īpaši, ja runa par tādām klasiskām nozarēm kā autorūpniecība, kuģu būve, tērauda rūpniecība, bet ir arī jaunas nozares, kā piemēram vēja enerģijas ražošana, un eh, te ir vajadzīga, vajadzīga sektorāla pasākumi Un, eh, protams, ir jau veikti pasākumi ar High Level Task Force, bet eh, šie pasākumi būs efektīvi tad, ja tiks eh, noteikti mērķi un tad būs konkrēti pasākumi īstenošanai. Kolēģi šajā darba dokumentā ir iekļauti 15, manuprāt, svarīgākie priekšlikumi. Es priecātos, ja mēs varētu par tiem diskutēt. Un visu beidzot, es gribētu pieminēt vienu aspektu. Manuprāt, politika var gūt panākums tikai tad, ja notiek integrācija. Un man ir sajūta, ka tas nevienmēr ir tā komisijā. Digitālā Eiropas perspektīva no vienas puses, no otras puses Eiropas eh, vidas perspektīva, politiskā perspektīva, arī komisijā jāpanāk spēcīgāka integrācija. Uh, un ir jāintegrē Eiropas politika un dalību valstu politika. Jāaktivizē 173. pants, jo pretējā gadījumā mūsu pasākumiem nebūs īsti jēgas. Paldies par uzmanību un es priecāšos par jūsu komentāriem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es gribu jūs atgādināt, ka 11. šeit ieradīsies eh, Beļģijas ministre. Mums vēl ir jā, jātiek galā ar diviem darba kārtības punktiem. Tas nozīmē, ka, eh, ka, ka ir jāstrādā ātri. Eh, es lūkšu kolēģus izteikties īsi. Tālāk runās ēnu referente Krustētas kundze. Priekšsēdētāji, paldies. Tik tiešām es ļoti rūpīgi izlasīju mūsu referenta darba dokumentu un es konstatēju, ka viņš šo jauno rūpniecības pieeju uh, Eiropā ir uh, eh, veidojas balstoties uz 15 prioritāriem punktiem. Es uh, baidos, ka mēs varam nonākt pie veselu katalogu un uh, nevajadzētu tomēr šāda veida rezultātu panākt, jo tas ir ļoti svarīgs, būtisks ziņojums, un tāds vienkārši uzskaitījums mums, e, mums nebūtu noderīgs. Un es gribētu e, virzīt savu uzstāšanos pa trim asīm. Pirmkārt, veidot Eiropas Eiropas nozares Eiropai ir jādefinē savas prioritātes, turpinot eh, plašas tehnoloģiskās programmas, kuru, kurām ir nepieciešama pūliņa Eiropas līmenī, un es domāju, ka ir jāsagatavo patiesas vadlīnijas atsevišķām jomām, kas var nodrošināt izaugsmi. Uh, Šajā gadījumā referents eh, to īsti pieminēja, daļa no debatēm attiecas uz eh, to pieju, kādai mums ir jābūt, vai pas, nozarēm, vai horizontāli. Es domāju, ka abas eh, pieejas ir nepieciešamas. Tāpat arī ir nozīmīgi ieteikumi uz atsevišķiem sektoriem, tā būtu horizontālā pieeja, un arī jāpievērš ļoti lielu uzmanību lielajiem projektiem, un tā būtu nozara pieeja jeb sektorāla pieeja. Un es gribētu sacīt, ka visi mūsu partneri un pasaules konkurenti rīkojas tieši tāpat un cits starpā Amerikas stratēģiju, jo ziņā runājot par inovācijām, ko, par ko runāja prezidents Obama 2009. gada augustā, tika noteiktas sektoru prioritātes konkrēti tīro automobīļu jomā un veselības aprūpas jomā. Šī sektoru pieeja norāda to, ka ir nepieciešams finansējums, protams, pēc RD mums ir jāizturas ļoti e, rūpīgi pret to. Mums jāapzinās, ka mēs nevaram palielināt budžetu e, šodien. Mums ir rūpīgi jāizturas arī pret e, noteiktajām prioritātēm un nosakot mūsu finanšu instrumentus. Mēs, e, Mums nav jāvairās izmantot e, riska kapitālu, tāpat arī mums nav jāvairās izmantot mums eh, nokļūt parādos eh, strādājot pie lieliem projektiem. Tas varētu būt pilnīgā pieņemama. Un tad, kad mēs runājam par inovācijām, ir ļoti rūpīgi jāizturas pret to, ka mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz eh, inovācijām, kā arī tradicionālā rūpniecība nodrošina ļoti daudz darba vietu. Mums šī tradicionālā rūpniecība ir jāpatur un inovācijas varēs izpausties ražošanā tikai tad, ja mums ir spēcīga tradicionālā ražošana, kas e, tiek paturēta Eiropas Savienības teritorijā. E, šie viens, e, šīs situācijas vienotru savstarpēji papild, papildina. Mums ir jāapzinās arī to, ka tas ir nozīmīgi uzņēmumu konkurētspējai, un mums ir jāapzinās arī tas, ka Eiropas Savienībai ir jābūt pievilcīgai, un, lai tāda tā varētu būt, ir jāapzinās tās administratīvās nastas, kas gulstas uz mūsu uzņēmumiem, tā skaitā mazajiem vidējiem uzņēmumiem, un tas, ko mēs varam darīt, lai tās mazinātu. Mums ir e, jāsāk mazāk runāt, bet jādomā par to, kā mēs varam efektīvāk strādāt, nekā mēs to daram šodien. Tāpat arī ir jādefinē inovācijas, kas ir ne tikai tehnoloģiskās inovācijas, te inovācijas ir marketings, dizains un ļoti daudzas citas jomas, ne tikai tehnoloģija. Un šajā gadījumā es gribētu atgādināt to, ka mums ir jāseko tam, un referents arī to pasvītroja, lai būtu augsta līmeņa izglītošana. Arī šeit ir jāsniedz atbalsts augsta līmeņa izglītībai. Un e, trešā aksa, ar to es arī beigšu savu stāšanos, ir Eiropas rūpniecības konkurētspējas uzlabošana, padziļinot iekšējo tirgu un veidojot voluntāristisku ārējo politiku. Un šajā gadījumā mums ir jārunā par brīvu nesagrozītu konkurenci Eiropas Savienības iekšēnē, mums ir jāseko noteiktajiem likumiem un noteikumiem, taču ir jālabāk arī jāņem vērā tas, ko dara mūsu pasaules konkurenti, un jāmēģina labāk pielāgoties pielāgoties eh, esošajai situācijai. Eiropas Savienība nedrīkst domāt tikai par situāciju savu robežu iekšienē. Tā ir jāapzinās, ka tā nav vienīgā pasaules zona, kur tiktu kontrolētas valsts palīdzības. Atsevišķās eh, trešajās valstīs, daudzās citās valstīs arī tiek sniegtas nozīmīgas palīdzības, un ja mēs vēlamies izvairīties no uzņēmuma aizplūšanas, no konkurences sagrozīšanas, tad ir jāskatās, kas notiek citur, un nereti pašiem sev jāatgādina, ka mums ir jādara tieši tas pats. Ja Eiropas Savienība nevar atbildēt atbrīvoties no barjerām uz ārējām robežām atsevišķās jomās, tad ir jādomā par pasākumiem, ko veikt Eiropas Savienības iekšienē. Eiropas Savienība nozīmē arī savas tehnoloģijas un prasmes, kas ir sagatavots iekšienē, un ir jāprot eksportēt mūsu produkcijas kvalitāti, ir jāprot pārdot uz ārpasauli mūsu kvalitāti, jo ja Eiropas Savienība nepratīs pārdot to, ko tā prot saražot, tad ļoti, tad citi to prot ļoti labi izdarīt. Un visbeidzot, par to runāja arī referents piekļuvi izaivielām. Tas ir ārkārtīgi būtisks un svarīgs jautājums. Komisija ir noteikusi 14 e, eh, kritiskās e, eh, izaivielas, kuru patēriņš trīskāršosies 20 tuvākajo gadu laikā. Un šīs izaivielas ir koncentrētas ierobežotā valstu uh, skaitā uh, Ķīnā, Brazīlijā, Kongo Demokrātiskajā republikā, kas ierobežo savus uh, to importus. Tāpēc paralēli ir jānodarbojas ar aktīvo diplomāti, diplomātiju, lai cīnītos pret šādiem ierobežojumiem. Un, protams, jāstiprina mūsu uh, Eh, valorizācijas politika attiecībā uz mūsu izlietotiem izstrādājumiem, jo tādā veidā mēs varētu eh, līdzsvarot resursu trūkumu. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, mēs nedrīkstam aizmirst par bažām attiecībā pret apkārtējo vidi un par zaļo ekonomiku, integrējot to automātiskā veidā mūsu lēmumos. Uh, rūpes par apkārtējo vidi, sekojot tam arī vienlaicīgi, lai e, tas viss būtu panesami Eiropas e, industrijai. Paldies! Paldies, e, Čerkima Kakis kungs! Paldies! Es vēlētos piekrist tam, ka nepietiek tikai runāt par rūpniecības politiku. Piemēram, Francijā jau sen tiek runāts par rūpniecības politiku skaidri un akcentēti, te pašā laikā citās valstīs eh, par to tik daudz netiek runāts, bet finanšu krīze ir eh, skaidri parādījis, ka uh, šī te diezgan netīrā joma patiesībā ir Eiropas eh, Savienības eh, flagmans, lokomotīva, ar kur Eiropa var lepoties, tāpēc man ir prieks, ka mēs šeit varam runāt par šo jomu. Eh, kā jau referents runāja, mums ir vajadzīga ilgspējīga turpmākā attīstība, rūpnieciskā bāze, mums ir jāpārstruktūrē finanšu tirgi, lai būtu iespējams šo rūpniecisko bāzi veidot tālāk, un inovācijas ir atslēgvārds Langas kungs, es jūsu ziņojumā gribētu arī pievērsties eh, dažiem aspektiem, ko es gribētu kritizēt. Mēs šeit nedrīkstam būt eh, protekcionistiski. Mēs varētu pievērsties konkurences jomai tīri tehniski, mums ir labi izstrādājumi, piemēram, automašīnu nozarē mums ir vairāk nekā 18% pasaules uh, ražojumu daļa. Uh, un mums ir eh, jāparāda ceļi uz labākajām tehnoloģijām. Kolēģi, eh, mums ir eh, jāpanāk ievērojams CO2 emisijas līdz 2048. gadam, un mums ir ļoti jāuzmanās, lai lai tirgus spēku rīcībā nonāktu labākās tehnoloģijas. Uh, Krostetes kundze norādīja, ka pētniecības veicināšana ir ļoti svarīga, bet eh, tikai tad, kad mēs varēsim atbalstīt inovācijas, mēs varētu, mēs varēsim to panākt. Astotās eh, pamatprogrammas ietveros arī tas ir jāņem vērā. Langas kungs runājot par ilgtspēju, es jums piekrītu un es piekrītu kolēģiem. Uh, ka mm, ir jābūt izlēmīgiem pasākumiem attiec, attiecībā uz turpmāko politiku, bet ilgtspēja nozīmē arī efektivitāti, optimālāku resursu izmantošanu, optimālāku industriālu pieeju jauniem produktiem, ko mums sniedz rūpniecība. Langs kungs mums ir uh, jāīsteno kampaņas. Eiropas Savienība bauda ievērojumu uzticību. Te mēs varam runāt ne tikai par patērētāju aizsardzību. Mums ir eh, vajadzīgi skaidri mērķi, mēs varētu īstenot arī tirgus spēlētāju uzvedību. Un mēs nedrīkstam ignorēt ne lielos nozars spēlētājus, ne mazos. Un eh, šie mazie spēlētāji bieži vien cieši no milzīgām birokrātiskajām prasībām, tāpēc mums vajadzētu mazināt eh, birokrātiskos slogus. Es piekrītu Grostetes kundzei, ka mums eh, vajadzētu pastāvēt uz savu produktu izcelsmes informāciju. ASV ir tādas prasības, Japāņiem ir tādas prasības, bet mums šādu prasību īpaši nav, tāpēc, manuprāt, šī izpratne par šo jautājumu nav īsti pareizi. Tālāk mums vajadzētu rūpēties par eh, flagmaņu produktiem, par paraugu produktiem. Eiropas eh, Savienība tikai tad varēs būt pārliecinoša, piemēram, ar Airbus. Mums tas ir izdevies globālā līmenī mums ir izdevies uh, iegūt uh, tirgus daļu un konkurences iespējas. Un uh, mums kā politiķiem ir jādara šis lietas zināmas iedzīvotājiem. Paldies, Butikofer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt, ka Manuprāt, šis eh, Langas kunga ziņojums ir ļoti labs. Ir ņemti vērā ļoti daudzi aspekti un eh, tā tas patiešām ir, ja mēs eh, rūpniecības politiku uztvērtu tik nopietni, kā Langas kungs to gribētu. Uh, mēs nevarēsim neko paveikt, ja mēs koncentrēsimies uz pārāk šaurām jomām. Mums ir jādomā par eh, visas eh, nozares pamat nosacījumiem, lai tie aptvertu visu rūpniecības jomu. Un eh, es vēlētos, lai mēs šajā diskusijā nonāktu pie tādas Eiropas uh, rūpniecības nozares misijas, kas sniegtu skaidrību par šīs nozares nākotni. Manuprāt, tas, uh, tas uh, pavisam noteikti uzlabotu kopējo situāciju. Es nezinu, vai es pareizi sapratu Grostetis kundzes teikto, bet uh, Es negribētu, lai Eiropas rūpniecības politika izskatītos tā, ka mēs raugāmies, ko dara citi, un tad mēģinam skriet pakaļ. Un, eh, proti, ja, ja citi dara tā, tad mēs nekādā gadījumā nedrīkstam izvēlēties paši savu ceļu. Es domāju, ka mums vajadzētu veidot eh, patiešām eiropeisku rūpniecības politiku, kas uh, iet jaunus ceļus, nevis uh, akli sekot kādu pēdās. Uh, Tālāk ir eh, divi aspekti, par kuriem es neesmu īsti drošs, ka mēs eh, esam eh, ar jums vienā pusē, Langis kungs. Pirmais aspekts ir Eiropas rūpniecības politikas attiecības ar Eiropas rūpniecības industrijas globālo situāciju. Protams, Eiropas rūpniecība ir globāla pārādība ir uh, ļoti liels investīcijas, piemēram, Ķīnā. Un uh, šeit mēs varam raudzīties uz Eiropas uzņēmumiem, bet mums ir jāņem vērā, ka tā ir globāla parādība un globāla spēlētāja. Līdz ar to Eiropas kontekstā šis jautājums ir skaidrāk jātematizē. Un otrs aspekts uh, skar uh, koherentāku un viennozīmīgāku rūpniecības politiku. Čacim ar kakas jau norādīja, ka pastāv dažādas uh, valstu tradīcijas, un es neesmu īsti drošs, ka mēs tā ar vienu lēcienu varēsim pārkāpt visām šīm atšķirībām. Es domāju, ka tēze, ka tirgus spēki jau rūpējas par labāko tehnoloģiju izmantošanu. Piemēram, daudz domā, ka kodola tehnoloģijas ir labi, labas tehnoloģijas. Es domāju, ka mums šeit vajadzētu raudzīties realistiski un uh, Runājot par inovāciju tēmu, te ir ļoti plaša pieeja inovācijai. Komisijā jau ir izstrādāta koncepcija, kurā ir ņemta vērā tehnoloģija novērtēšana. Man patīk arī akcents uz resursiem, efektivitāte, kas tiek vērtēta atbilstoši izstrādājumiem un nevis atbilstoši uzņēmumiem. Un vēl runājot par uh, izēvielām, ir ļoti svarīgi, lai mēs iestātos par uh, tirgus caurskatāmību. Francijā, piemēram, šāda iniciatīva jau ir sākusies manuprāt, tas ir viens no pamatnosacījumiem Eiropas rūpniecības politikai. Mums eh, no jauna ir jāpārdomā tirzniecības politikas un rūpniecības politikas attiecības. Pagātnē bija rūpniecības politika, kas sevi ietvēra tirzniecības politiku. Manuprāt, eh, tā būtu tāda nepareiza secība. Uh, Un runājot par 13. punktu, par kvalifikācijām, man šķīstu svarīgi tas, ka mēs varētu pievērsties jauniešu situācijai, jo bezdarba rādītāji ir tik lieli, kādi tie vēl nav bijuši nekad. Un uh, ir arī jārunā par demografisko attīstību un uh, situāciju ar inženieriem. Piemēram, Rostokā ir izveidota jauna fabrika Zuslon. Indijas eh, vēja enerģijas eh, spēlētājs Zuslon ir atvēris eh, savu uzņēmumu tur, un viņa vadītājs ir norādījis, ka viņi pārcelšies uz Eiropu, jau augstu vērtējot vācu inženieru izglītību. Un mēs mēs, mēs uh, izglītojam tādus inženierus, ka mums ir uh, jāimportē spēki no Indijas. Te pašā laikā es uzskatu, ka izglītība ir ārkārtīgi svarīga šeit. Priekšsēdētājs, uh, es pateicos jums, bet man ir jānoslēdz debati par šo darba kārtības punktu. Tomēr ir pieteikušies desmit runātāji. Ko man tagad darīt? Es jautāšu jums. Varbūt kāds varbūt varētu tikt galā pusotrā minūtē, kāds varētu atteikties no izteikšanās. Es jums varu iedot varbūt 6 līdz 7 minūtes, bet e, kolēģiem arī jādod iespēja diskutēt par otro ziņojumu, un pulksten 11.30 pie mums būs ministrs, ministre, viņu var gaidīt piecas minūtes, bet ne pusstundu. Mēs varam turpināt darbu, un katrs varētu runāt, cik ilgi gribētu, bet tad mums vajadzētu rīkot vienu papildu sanāksmi vēlāk šodien. Jā, man ir viens eh, neliels priekšlikums. Vai, vai, vai visi ēnu referenti jau ir izteikušies? Jo šķiet, ka kāds vēl nav. Vai visi ēnu referenti ir jau runājuši? Nē? Ā, šķiet, ka jā priekšsēdētāji, es nosūtīšu savu uzstāšanos rakstiski un pa e-pastu visiem deputātiem, bet nav iespējams turpināt strādāt šādā veidā. Ir runātāji, kas izsakās desmit minūtes un citi vairāk nevar izteikties vispār. Mums ir konkrēti jāorganizē tas fakts, lai katra grupa varētu izteikties. Tā jau trešā reize, kad goja grupa nevar izteikties vispār. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski organizēt lietas, noteikt noteikti, kā tas darbojas, un es pats atsaucu savu uzstāšanos, nosūtīšu to rakstīt. Jā, tur jums ir taisnība. Vispirms izsakās katra frakcija, un tad mēs raugāmies, eh, kas paliek pāri. Vai jūs tam piekrītat? Tad, tad es eh, nerau, neņemšu vērā tos, kas jau ir runājuši. Vispirms Henens kungam vārds, jo jūsu frakcija vēl nav runājusi. Jūsu kārta. Priekšsēdētāji, eh, mēģināšu runāt ļoti īsi, bet ņemot vērā to ļaunumu, ko ir rūpniecība nodarījusi pēdējā krīze, mums ir jādomā par iespējām eh, skatīt lietas citā gaismā. Vai mēs eh, Eh, iemērcēsim rūkto tableti vairāk šokolādē, lai to ir vieglāk norīt. Ir jārunā eh, par jautājumiem, kas nav skatīti, ir jārunā par interesantiem jautājumiem. Tie, protams, šeit ir skatīti jautājums par tādu eh, rūpniecību, kas labāk respektē apkārtējo vidi, tiek skatīts nopietni, bet nekas nav teikts par sociāliem jautājumiem, nekas nav teikts par to, par to augoni, kas grauž kopā šo rūpniecību. Ir jāvērš ir ļoti daudz eh, domāts par to, lai varētu mazināt strādājušo skaitu un izmaksas, lai apmierinātu tikai vienu kritēriju - akcionāru prasības. Eiro, tāpat arī eh, strādājošo, eh, strādājošo prasmi neizmantošana. Pavisam, pavisam nesen manā dzīves vietā tika slēgtā, slēgts kodolpētījuma centrs, kur pārpirka amerikāņi un strādājušie palika bez, da, palika bez darba un bez savu prasmju izmantošanas. Mums ir uh, ir nepieciešama drosmīga rūpniecības politika, lai mēs varētu sagraut finanšu varas, lai mēs varētu veidot tādu rūpniecību, kas atbilst mūsu iedzīvotāju vajadzībām. Un, ja būtu jāsaka, jā, es sacītu kopējai rūpniecības politikai, kas vispirms ņem vērā mūsu iedzīvotāju vajadzības. Teiktu, jā, rūpniecības politikai, kas respektē apkārtējo vidi, tādai politikai, kas ņem vērā nepieciešamo attīstību visās mūsu teritorijās, tādai politikai, kas respektē strādājošo tiesības un sniedz šī vārda cienīgu sociālo statusu un kuru atbalsta dalībvalstis un Eiropa. Vienīgā problēma ir tā, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar tirgus interesēm un it īpaši ar e, Eiropas konstitūciju grozīsim šo konstitūciju. Nākamais runātājs Rībika kungs. Paldies. Manuprāt, mūsu komitejā ir jārunā vairāk par to, kā mēs varētu turpmāk nākotnē strateģiski atbalstīt rūpniecības politiku un kā ekonomikas krīze ir parādījusi uzņēmumu likviditāte un bonitāte rada problēmas. Uh, Un eh, līdz ar to rodas eh, spiediens uz eh, kredītu nozari. Es vēlētos arī īpaši pateikties Langes kundzem par to, ka viņš ir runājis par vienlīdzīgu nu, aplikšanu ar nodokļiem. Un uh, varbūt uh, nākotnē, ja, ja, ja tiktu ir jārūpējas par to, lai mēs varētu palikt konkurēt spējīgi ar uzņēmumiem uh, Ķīnā un, un Indijā. Un līdz ar to uh, runājot par situāciju, kad produkti no visām pasaules malām ienāk Eiropā, arī tiem ir jābūt vienlīdzīgi apliktiem ar nodokļiem, lai būtu vienlīdzīga konkurence. Paldies. Uh, Trautmans. Trotmans kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā ir ļoti maz laika, es gribētu nosūtīt politisku vēstījumu komisijai, balstoties uz mūsu kolēģi sagatavoto lielisko darbu. Pirmkārt, es konstatēju, ka mēs esam vēsturiskās eh, politiskās krustcelēs, jo pats iedziens eh, rūpnieciskā politika netika izmantots, eh, ne, ne arī iecerēts politikas komisijas izpratnē. Otrkārt, es gribētu norādīt, ka stratēģija 2020 nav bijis ar paredzēto ietekmi Eiropa, Eiropiešācijas un arī digitālais plāns nav viesis pietiekami daudz cerību. Mums ir jādomā par nodarbinātību, pirmkārt, otrkārt par transversālu politiku ir nepieciešams, lai rūpniecīskā politika būtu balstīta ne tikai uz nozarēm, Tā attiec uz visām teritorijām un uz visām jomām. Es gribētu pieminēt publiskos tirgus konkurences. Mums ir jābūt konsekvencei eh, sadarbībā, ja mēs vēlamies ko, politisku koordināciju dalībvalstīs. Visbeidzot, es gribētu runāt par prioritārām nozarēm. Ja mēs vēlamies ekonomisko stratēģiju, mums ir jāvērš īpaša uzmanība eh, sektoriem, kuries ir vērojams izmaiņas. Es domāju šeit par autorūpniecību, par medikamentiem, eh, kur atsevišķām molekulām kurām beidzās patenti, mums e, ir īpaša uzmanība jāpievērš transportam un it īpaši dzelzceļa transportam, enerģijām, tā saucamajiem ekotagiem, zaļajiem tagiem. Mums ir jāpievērš īpaši uzmanība visai telekomunikāciju nozarei. Lūk, dažas prioritārās nozars, e, kuru sakarā būtu jāorganizē debats par līdzekļiem. Vai mēs to varam darīt ar mūsu budžetu? Pilnīgi noteikti, ka nē. Bet vai mums ir jāveido attiecīgi fondi, lai šajās nozarēs mums būtu iespēja tāda, ka Eiropas uzņēmumi varētu gūt līdzekļus, lai varētu attīstīt savus patentus, prasmes, kompetences un ražošanu, es domāju, ka šī krīze parāda vienu lietu, ka mēs nevarēsim izkļūt tikai ar finansiālu sanāciju, mums būs nepieciešams produktus pārdot. Un tad, kad mēs redzam to, ka citas konkurēšas valstis slēdz savus tirgus un organizē eh, filtru sistēmu, lai mēs nevarētu izcelt savu eh, konkurētspēju. Es domāju, šeit jāaicina visus eh, pārtraukt būt lēticīgiem, naiviem. Mums ir jādomā par Eiropu, par strādājušo Eiropu, uzņēmumu Eiropu un par to, lai mēs varētu būt ticamāki mūsu līdzpilsoņu acu priekšā. Paldies, bet ņemot vērā to, cik ir pulkstens, tagad pārtrauksim debati. Lūdzu, saprat no visu kolēģu puses, es tur neko nevaru darīt, mūsu rīcībā ir 20 minūtes. Un eh, saskaņā ar mainīto darbu kārtību pēdējās 20 eh, minūtes ir pēdējiem darbu kārtības punktam. Atvainojiet, es arī tur neko nevaru darīt. Eh, varbūt, ka tas ir jāsaskaņo ar koordinatoriem, kā mēs varam izmantot šo mūsu rīcībā esošo laiku. Tātad nākamā runātāja Kolārskas Babinskas kundze Un, kā jau teicu, mūsu rīcībā būs 20 minūtes. Lūdzu, ņemiet to vērā. Priekšsēdētāji, man jāsaka, ka es esmu nobežījusies, jo vakar mm, saņēmu telefonu zvanu no sekretariāta un nu, mani lūdza atlikt uh, savu prezentāciju, jo Langa kungam it kā bija jābrauc prom. Vakar man lūdza nomainīt prezentācijas datumu, jo Langas kungam būtu it kā ātri jāiet prom, un man bija vārds domāts dot priekšai pirmajai man solīja, ka uh, manu ziņojumu izskatītu pēdējā stundā un izrādās pilnīgi savādāk, un man ir tikai 20 minūtes manam ziņojumam. Eh, no sākuma bija skaidrs, ka mums ir pusstunda katram jautājumam, bet jums bija ļoti labi, ka jūs palīdzējāt un mēs varējām to izmainīt. Tā ir vienīgā problēma, un tagad ir uh, E, ka mums e, atlikuši tikai 20 minūtes. Un mēs darīsim, ko spēsim šajās 20 minūtēs. Liels paldies par iespēju, ka mēs varējām samainīt šo te grafiku. Tagad mums ir jārunā par lietu. Vārds jums. Do you hear me now? Vai tagad jūs dzirdat mani? Es runāšu angliski. Priekšsēdētāji kungs, vispirms gribu pateikties visiem uh, darbiniekiem, un, e, kuri man palīdzēja izveidot šo ziņojumu, jo īpaši sekretariātu, politikas konsultantu un manam asistentam. Gribu pateikties komisija un lau no ģenerāla direktora, direktora par to, ka mums notika vairāk sanāksmes, lai apspriež šo tēmu. Es gribu pateikties ēnu referentiem par viņu darbu un daudziem no jums, kas iesūtīja savus komentārus. Uh, Lisabonas eh, līgums atver jaunu eiru savienībai, tāpēc tagad mēs varam sakārtot savus mērķus eh, at, saka, eh, attiecīgi pēc šī līguma. Mēs runājam par pirmo pēc Lisabonas enerģētikas stratēģiju, ko komisija sagatavojusi. Tāpēc mums ir jāuzskata, ka tas ir svarīgs solis attiecībā uz 194. panta ieviešanu stratēģija ir jāizteno solidaritātes un atbildības eh, gaismā, lai neviena dalībvalsts nepa, nepaliktu izolēta. Stratēģija, ko piedāvā komisija, grib stiprināt enerģētikas politiku šādi. Vispirms jāpabeidz kopējais enerģētikas tirgus, otrs jāmodernizē uh, tīkli un jāveido e, visa Eiropas infrastruktūra enerģētikā. Un treškārt, energoefektivitāte ir jā, jārealizē. Ceturtais, mums ir jāveido sinerģija starp iekšējo un ārējo enerģētikas politiku. Energo piegādes uh, drošība to pieprasa. Un visbeidzot, mums jāveicina energo uh, pētniecība un inovācija. Sāksim ar iekšējā tirgus pabeigšana. Eiropas komisija ir uzsvērusi, ka ne, nepieciešams ieviest esošo energo likumdošanu, un es to pilnībā atbalstu. Otrās energo paketes ieviešana uh, ļauj mums virzīties uz trešo uh, paketi, tā, bet tas notiek pārāk lēni, un tāpēc uh, komisijai jāstrādā vairāk ar valdībām un uzņēmumiem past, e, par direktīvas pārvēršanu regulā arī notiek sarunas, un tā jau arī iepriekš ir noticis. Komisija arī aicina e, izveidot otro aptauju par energosektoru. Es domāju, ka mums esošajai likumdošanai jāļauj iedarboties, lai uzņēmēji un patērētāji vēlas stabilu vidi. Uh, jo īpaši tāpēc, ka ir liels kapitāla daudzums, kas tiek ieguldīts energoproduktos. Taču mums jārāģē arī uz problēmām, kas rodas no tā, ka netiek piemērots Eiropas likums. Komisijas saka savā ziņojumā, ka jāiegulda eh, līdzekļi energoinfrastruktūrā, un tā skaidrs saka dokumentā, ka iekšējais tirgus eh, kārtīgi nedarbosies, uh, ja nebūs lielu ieguldījumu Eiropas uh, tīklos. Es pilnībā tam piekrītu. Bez modernas ES, bez moderniem tīkliem arī mūsu energodrošība būs apdraudēta. Nākotnē tīkliem jābūt uh, daļai no visai Eiropas tīkliem. Mums jānomaina novecojušā infrastruktūra, jo īpaši mazāk attīstotos reģionos, taču komisija saka, ka ir divas problēmas. Viena ir administratīvā un otra ir budžetā, budžeta problēma. No administratīvās puses ir skaidrs, ka, ka desmit, prog desmit e programma neatbilst mūsu prasībām. Tā ir jānomaina, nevis jāreformē. Mums vajag skaidrs pirot kvalitātes un kritērijus produktiem. Es gaidu komisijas priekšlikumu vēlāk šogad par šo jautājumu un ierosinu, dod savu ierosinājumu savā ziņojumā. Budžeta jautājums ir pat vēl lielāka problēma, jo īpaši energosektorā. Mēs visi zinām, ka budžets ir diezgan saspringts un līdzekļu trūkst bet jābūt saiknēm starp mūsu politisko lomu un budžeta lēmumiem. Ļoti būtiski, lai pēc 2013. gada finansu perspektīvu to atspoguļotu un būtu vairāk līdzekļu piešķirt enerģētikai. Jāmeklē arī citi finansēšanas resursi šai, šajos ļoti dārgajos invest, ieguldījumos, piemēram, garantijas aizņēmumiem. Mums jāveicina PPP ieguldījumu lai veicinātu ekonomisku atvesļošanu. Ziņojumā jūs redzēsiet, ka enerģētikas sajaukums ir ļoti viegliprātīgi, ļoti maz skarts. E, enerģētikas e, veidu e, daudzveidība arī ir mūsu nu, nākamajos plānos mēs gribam vairāk pētniecības darbu veikt pie jauniem energo veidiem. Es personīgi e, interesējos par to, e, par šel gās, e, gāzi. Vai komisija var, komisija ir noraidījusi šel gās pilotu stadiju. Vēl jautājums par energo daudzveidību, ko es gribu uzsvērt. Es domāju, ka pienācis laiks E, iesākt 2008. gada komisijas priekšlikumu par visu Eiropas, Eiropas atjaunojumu mm, e, resursiem. Kāpēc un kur mums vajadzētu uh, būvēt uh, elektrostacijas? Uh, Mēs nevaram būvēt eh, stacijas eh, tikai uz savām nacionālām eh, robežām, bet tur, kur tas būtu visefektīvāk. Tāpēc visa Eiropas tīkls ļautu mums vieglāk pāriet no fosiliem kurinājumiem uz atjaunojamo enerģiju. Cits jautājums, ko komisijas dokuments uztver, ir energoefektivitāte un taupīšana. Es to nepārāk daudz skatu savā ziņojumā, jo mums ir cits eh, ziņojums šajā komisijā, kas ir veltīts tieši šim tematam. Es ceru, ka komisija ņems vērā eh, savā doku, galīgajā dokumentā šos te priekšlikumus. Mans eh, beidzamais komentārs, mums vajag metodoloģiju, pirms mēs izstrādājam saistošus mērķus. Uh, Mēs to varēsim tikai tad, ja zināsim, kā izmērīt un uzraudzīt nacionālos mērķus. Par energodrošību. Mums nepieciešama caurskatāmība par mūsu partneriem, un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem ziņojumā. Skaidrs, ka iekšējā un ārējā energopolitika ir saistīti. Nacionālās naftas un gāze eh, tiek visvairāk import, importēta Tāpēc es gribu redzēt, lai mūsu e, iekšējā tirgus notekam tiktu paplašināt cik vien iespējams e, arī mm, līdz mūsu ārvalstu partneriem. Tie, kas ienāk Eiropas tirgū, tiem jādarbojas caurskatāmā un juridiski pareizā veidā. Mēs runājam par gāzes vadiem. Visas ārējās gāzes līnijas, kas ienāk Eiropas Savienībā, jā, jāpārvalda ar starptautiskiem noteikumiem un sakarā ar mūsu, saskaņā ar mūsu noteikumiem. Komisārs Ettingers uz rakstisko jautājumu, ko es iesniedzu un savos komentāros pros, presē, skaidri teica, ka, ka arī mm, viņam ir tāds pats viedoklis. Bet es uzsveru, ka caurskatāmība ir nepieciešama visās gāzes līnijās, ne tikai dažās. Un visbeidzot, Savienībai nepieciešama ilgtermiņa vīzija par energopolitiku, kas mūs vedīs tuvāk vienotai uh, enerģētikas uh, savienībai. Buzekungs sauc to par jaunu energo kopienu, citi to par en enerģētikas eh, savienība. Bet es domāju, jo ātrāk mēs to panāksim, jo labāk. Šī desmitgadu stratēģija būs liels solis uz priekšu šajā virzienā. Paldies! Paldies! Uh, I did get the word. Es gribu pateikties. Es kā Bobīnska, Fētuna jūtit drādu. Gribu pateikties uh, referentei par labi padarīto darbu. Paldos par atklātību arī cit, visās grupās un aicinot kolēģus iesniegt savus ierosinājumus. Kā ēnu referenti no S&D es gribētu teikt, ka šīs ziņojums satur daudz pozitīvu elementu. Es piekrītu, piemēram, par to, ka mums jākoncentrējas uh, uz uh, referents izverzītēm mērķiem, tātad uz esošos likumdošanas ieviešanu. Dalību valstīm ir jāpild savas saistības esošajās direktīvās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, uh, lai energopolitika būtu veiksmīga. Un tas ir svarīgi, e, e, lai mēs strādātu arī pie šiem lēmumiem visi kopā par energoefektivitāti. Nepieciešamība pēc energoefektivitātes ir saistīta ar e, mājasaimniecībām un resursiem. Mums nepieciešama jauna energoresurses un simtprocentīga politiska vienošanās mums ir. Uh, bet eh, pagaidām vēl ļoti maz kas ir padarīts, tāpēc būtu svarīgi la, eh, tas, ka referenti ir uzsverus energoefektivitāti. Es gribētu redzēt arī dažus uzlabojumus, tas ir patēriņu ilgspējības eh, aspektos. Tur būs vairāki grozījumi no mums par klimata politiku runājot. atjaunojamo resursu izveide ir vairāk jāuzsver. Tā gan ir minēta ziņojumā. Taču līdzsvars ir mazliet izjaukts ar vecajiem uh, energoavotiem, piemēram, gāze spēlē ļoti lielu lomu. Bet atjaunojamie energoresursi uh, ir vairāk jāuzsver, jo energopolitika ir jāintegrē kopā ar klimata politiku. Tas ir e, svarīgi arī industriālajai politikai, par ko mēs nu pat runājam. Tas ir būtiski mūsu konkurētspējai nākotnē, un energostratēģija ir jāveido tā, lai tā ļautu pāriet no 20 uz 30% emisiju. Un mums jāatrod mehānisms, kurš nor eh, ļaus eh, CO2 izmaksas noteikt, kas kas eh, reizē negatīvi ietekmē attīstību. Vēl mums jāskatās ar energo nodokļu direktīva. Tālāk par patērētājiem. Tie ir vairāk jāuzsver ziņojumā. Mēs zinām, ka trūkst konkurences, un tāpēc cenas ir pārāk augstas patērētājiem. Jāstiprina caurskatāmība, lai uzlabotu patērētāju tiesības, kā Lēnas kundze jau sacīja, bet to var padarīt vēl skaidrāk, ja vajadzētu iekļaut arī finansu produktus. Tur arī nepieciešama caurskatāmība. Un vēl mums jācīnās pret monopoliem, tāpēc es centīšos stiprināt šos aspektus tekstā. Un visbeidzot, man ļoti patīk skaidrais paziņojums, eh, tas, ka nepieciešam, nepieciešamas investīcijas. Uh, To vajadzētu vēl spilgtāk paska, pasvītrot teksta, eh, tā kā referenta savā ievadā to teica. Jo, ja kaut kas šeit vispār notiks, tad mums jāpatur prātā, ka eh, šī te krīze joprojām pastāv un ilgtermiņa eh, investīcijas infrastruktūrā jāveic tagad. Tieši šajā jomā, jo tas ir būtiski arī citām šīs politikas jomām. E Eiropas Savienībai jābūt vienai no tiem, kas sniedz finansējumu. Varbūt mēs varam atgriezties pie tā ar, ar, ar saviem um, ierosinājumiem, lai stiprinātu ziņojumu. Paldies! Rodas kungs. Paldies, uh, priekšsēdētē, paldies referentē par lielisko darbu, kā arī par iespēju apmainīties ar viedokļiem. Uh, kā es sacīju, e, projekts ir ļoti labs. Es piekrītu tam, ka mums jākoncentrējas uz esošās likumdošanas ieviešanu un iniciatīvām un iekšējā energotīklas un energodrošības e, jautājumiem. Tāpēc es e, īsi varu runāt. Mūsu grozījums piedāvās papildu viedokļus par zaļo transportu, atjaunojamo enerģiju, R&D un energoefektivitāti, kuras vēl varētu mazliet vairāk pastiprināt. Bet eh, kopumā darbs ir ļoti labs, projekts ir labs, un es eh, ar prieku gaidu turpmāko darbu. Paldies! Eh, paldies, Turmas kungs! Paldies, es arī īsi izteikšos. Paldies referentei! Šīs tās, mūsuprāt, ir jāpievieno, mums ir konkurences iestādes jāpiemin A punktā, jeb astotajā punktā, jo tas uzlabos iekšējo tirgu 17. Es esmu par e, šo punktu daudz no transmisijas sistēmām pieder e, valstīm. Tāpēc jāiekļauj valsts arī jūsu sarakstā. Ja TSO ir privāta institūcija, tad tur jārunā par privātam, bet ja tā ir publiska valsts kompānija, tad to nedrīkst izslēgt. Par infrastruktūru ārpus Eiropas. Uh, E, tas ir tas, kam es gribu pievērst jūsu uzņemanību. Itāļu kompānijas plāno 5000 megavatu ogļu elektrostaciju Tunisijā, Mankalnē un Albānijā, lai reimportētu enerģiju Itālijā tas notiks ārpus uh, eh, ETS sistēmas Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs esam radījuši ETS sistēmu 27 valstīm, un ja mēs nezin, nespēsim regulēt elektrības importu, tad mēs radīsim negodīgu konkurenci, uh, starp tiem, starp tiem uzņēmumiem Eiropas Savienību, kas ievēro mūsu noteikums un uh, uzņēmums, kas iet uz citām valstīm. Es domāju, ka mums par to ir jādomā. Par energo drošību uh, gribu pievērst jūs uzmanību. Mūsu lielākā energo e, atkarība ir nafta un, un atkarība no Krievijas uh, par dīzeļu importu uz Austrum Eiropu. Tie, kas baidās no Krievijas, jums vajadzētu vēl vairāk baidīties pa, no eh, dīzeļa eh, no šīs neatkarības, no kuras ir tik ļoti atkarīga centrālā un austruma Eiropa, un par to ziņojumā nekas nav teiks, pat tas ir jāpiemina. Divi jautājumi, kas man īsti nepatīk, un vienu es gribu pieminēt. 26. par energoefektivitāti. Varu dot jums mājien. 2003. gadā nav nekādas um, kopīgas metodas un mērķu. 2003. gadā mēs kā parlaments runājām ar padomu energo, par uh, energo direktīvu. Komisija un parlaments gribēja ieviest kopēju metodoloģiju bet sarunās eh, ar dalību valstīm tas tika norādīts. Sarunās mēs iz, izveidojam komitoloģijas procesi. Komisija nāca klājā ar kopēju metodoloģiju un dažas valdības nobloķēja to komitoloģijā. Pieci gadi pēc energos eh, pakalpojumu direktīvas valdības ir boikotējušas un uzlikušas veto. Uh, kopēja metodoloģija. Un tad man nu, jums jāskaidro, kāpēc, jo kamēr nav šīs metodoloģijas, viņi var krāpties. Ir valstis, kuri saka, saskaņā ar e e um, EST 40-50% no um, samazinājuma ir jau izdarīti 90. gados. Dažās valstīs statistika ir ļoti dīvaina. Mums kā parlaments uh, savā ziņojumā, ja mēs valdībām sakām, tā kā nav kopīgas metodoloģijas un nav kopīgu mērķu, es domāju, ka mēs stiprināsim to, ko es uzskatu par skandalos politiku, kuras vienkārši bloķē šo metodoloģiju jau gadiem, lai nevarētu redzēt viņu neveiksmi. Un cits jautājums par atjaunojamo enerģiju lai, ka diskusijām jābūt efektīvākām visā Eiropā. E, 2008. 2009. gadā mēs par to jau runājām. Mēs secinājām, ka pašlaik nacionālās atbalsta schēmas arī makroekonomiskā viedoklī ir labākas nekā sertifikācijas sistēmas. Un tomēr direktīvā mēs esam paredzējuši 2014. gadā pārskatīšanu, kur tas viss tiks skatīts. Es domāju, ka būtu priekšlaicīgi, ka e, šī direktīva tiks piemērot nacionāla līmenī šā gada decembrī. Būs acīm redzot ārkārtīgi grūtas sarunas un tas varētu radīt lielu nedrošību investoros, jo gala galā ja jūs ieguldāt, tad vajag ņemt kredītus no bankām, un tad ir jāredz, kādas būs atbalsta schēmas. Bet es ar prieku vēl runāšu ar jums par to, lai sniegtu tādu vēsturisku ieskatu par to. Paldies! Čimanski. Paldies, nākamais runātājs Čimanski eh, kungs. To ir oczywiście bardzo obiecujące. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, tas viss ir daudzsološs, atbalsts ir daudzsološs Mums jau īpaši patīk tas, ka jūsu ziņojumā jūs koncentrēties, koncentrēties uz esošos likumdošanas īstenošanu. Tā ir nopietna problēma, un e, tirgus tiek monopolizēts, konkurence ir samazināta e, e, par reeksportēšanas klauzulu, aizliegumu klauzulu mums vēl jārunā. Uh, Šie te ir jautājumi, kas ir jāskata eh, smalki. Ir arī cits jautājums - pašu resursi. Tā tad runa nav tikai par nacionālo gāzi, bet arī par ogli, og, oglēm. Ogles joprojām ir uh, eh, liela, sastāv liela daļa no energo paketes. Un šajā ziņojumā trūkst tas, ka pēdējos gados, pēdējos mēnešos pastāv spiediens pamest, jeb apteikties no oglēm. Tas ir diezgan saprotams, ja mēs ņemam vērā energopolitiku mūsu mērķus, bet jāatceras, ka to nevar izdarīt par katru cenu. To nevar darīt uz uz tā rēķina, ka mēs vēl vairāk būsim atkarīgi no gāzes importa vai arī nu, balstoties uz monopolu. Tātad vispirms diversifikācija un tikai tad mēs varam palielināt gāzes eh, daļu eh, Austrum Eiropā un Centrāla Eiropā. Ja mēs pārāsim šo saikni, tad tā būs liela kļūda. Un es domāju, ka arī tas ir ziņojumā jāpiemina. Paldies. Danke sehr. Ich hab, uh, jetzt noch... Paldies. Vēl ir pieteikušies pieci runātāji un arī ģenerāldirektorāls viņu vidū, un viesi jau gaida pie durvīm. Kolēģi Polimāta jau man ieteica, ka varbūt mēs varētu nākamajā mm, debatē dot iespēju izteikties tiem, kas šoreiz ir pirmie sarakstā. Varbūt, ka mēs varētu šādu stratēģiju izvēlēties, bet varētu dot vārdu vispirms ģenerāla direktoram. Varbūt, Polimātas kundze, ko jūs par to domājat? Jā, īsumā priekšsēdētāji. Es piekrītu referentes sākotnējiem komentāram, ka mums ir vajadzīga vismaz stunda šim ziņojumam, Un ir arī svarīgi, lai parlaments varētu pilnībā izpildīt savu institucionālo lomu atbilstoši jaunajam nolīgumam un ietekmēt padomi jaunās enerģētikas stratēģijas izstrādē. Visu šo iemeslu dēļ es vēlētos izņēmumu kārtā ierosināt atvēlēt pusstundu Nāk no nākamās komitejas sanāksmes 29. un 30. septembrī šim jautājumam. Tas, manuprāt, ir ļoti prātīgs priekšlikums, un tagad došu vārdu ģenerāldirektora kungam. Paldies, paldies priekšēdētājs. Gribu pateikties šai komitejai un ziņotāji par uh, ziņojumu, mm, arī par rezolūciju, pie kuras jūs tagad strādājat, kas būs uh, liels, uh, svarīgs moments politikas izvēlē un komisija novembris sākumā eh, nāks klajā ar rīcības plānu nākamajiem desmit gadiem. Mēs varam atnākt vēl uz jūsu diskusijām eh, šomēnes, gatavojot eh, šo te rezolūciju. Es nepievērsīšos tiem punktiem, kas ir jau ļoti labi izskaidroti ziņojumā un kuri, par ko ir vienošanās ar komisiju un komiteju jo īpaši par iekšējā tirgus īstenošanu, par to, ka nepieciešams investīcijas tīklos, e, par šīm investīcijām modernizācija infrastruktūrai ir būtiska, lai patiešām integrētu atjaunojumu enerģiju šajā sistēmē, un tāpat par sevi ir atbilde uh, uz to, ka mums nepieciešams eh, skatīt šo izmantošanu globālā līmenī. Infrastruktūras izstrāde Eiropā un trešajās valstīs ir galvenais eh, moments diversifikācijas stratēģijā, lai mums nebūtu tādas situācijas, kā Semānska kungs jau minēja ir politikas vairākas izvēles, ko komisija grib E, uzzināt viedokli, par kurām nav parlamenta un komitejas konkrēti par energoefektivitāti un par to, cik lielā mērā saistoši mērķi būs nepieciešami, lai sasniegtu rezultātus. Bet es arī varu nomierināt vairākus kolēģis, ka mēs esam pieņēmuši e, to, ka tiks vairāk uzsvērta patērēta energo tīkla, ka tie strādā patērētājiem, un mums nepieciešams visaptverošs viedoklis, ja pārskats par energo politiku, ņemot vērā Eiropas eh, politikas vispār, tātad klimata pārmaiņas un nodokļu no politiku. Mēs strādāsim kopā ar Hildegārdas kundzi un citiem kolēģiem Un tas arī pagaidām viss, un es atnākšu vēl pie jums, kad e, jūs vēl lūksiet e, mani. Ir vairāk tehniski priekšlikumi, pie kuriem es gribētu atgriezties attiecībā uz oglēm un gāzes projektiem, kur ir mums konkrēts viedoklis. Par to es varu informēt, ja nepieciešams. Paldies par ierosinājumu. Uh, Es atgādināšu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 7. septembris. Mēs mēģināsim rast iespēju atgriezties pie šīs debates. Es pateicos referentei. Man ļoti žēl, ka. Ļoti žēl, ka tā sanāca ar laikiem. Mums ir jāmēģina disciplinēt vienam otru, lai iekļautos darba kārtībā. Pateicos uh, un es vēlos šeit sveikt eh, Beļģijas ministri un turpināt ar nākamo darba kārtības punktu, nekavējoties. Dāmas un kungi, kolēģi, kolēģis, lūdzu apsēdieties savās vietās. Vai es varētu jūs lūgt ieņemt savas vietas, lai mēs varētu atsākt sanāksmi? Es atvainojos ministrei no Beļģijas par to, ka mēs viņai likām gaidīt. Uh, Mēs mēģināsim tagad koncentrēties, uzdodot jautājumus un atgūt nokavēto laiku. Es sveicu šeit uh, Sabīni Laruelu. Viņa ir Beļģijas mazo un vidējo uzņēmumu pašnodarbināto personu lauksaimniecības un zinātnes politikas ministre. Un es šeit sveicu arī Vincentu van Klikenbornu, kas ir Beļģijas uzņēmumu un vienkāršošanas politikas ministrs. Uh, Es vēlos lūgt ministrus uh, eh, nakt klajā ar īsrunu, un tad, uh, jā, lai sāk ministre, dāmām priekšroka. Dans le domaine spatial, la présidence belge a formulé un programme. E, dāmas un kungi, Beļģijas prezidentūra ir formulējusi ļoti ambiciozo programmu. Tā ir paredzējusi Eiropu aprīkot ar, ar tādu kosmosa programmu, kas ir spējīga darboties visas, visu Eiropiešu interesēs, kas ir nozīmīga arī izpētes jomā un inovāciju jomā. Ņemot vērā dažādās budžeta. Uh, Eh, budžeta grūtības, ar kurām ir saskāršās daudz eh, dalībvalsts. Es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir atgādināt to, ka kosmosa izpēta vienmēr ir izpaudusies vēlākā gaitā, kā uzlaboja mūsu līdzpilsoņu ikdienas dzīvē. Stratēģijas 2020 ietvaros kosmosa izpēte ir ļoti nozīmīga un tās tiec savu devumu inovācijām un Eiropas izaugsmēju. Un visbeidzot, Kosmosa izpētes nozare ir parādījusi to, ka tā var būt ļoti efektīvs rīks, lai varētu um, risināt nozīmīgus pasaules jautājumus tādus kā uh, klimata pārmaiņas un uh, attīstība. Tāpat arī vēlos sacīt, ka jaunie līguma 189. pānta nosacījumi pēc Lisabonas līguma ieviešanas paredz Eiropas Savienībai jaunu mandātu kosmosa jomā attiecībās ar Eiropas kosmosa izpētes aģentūru. Ir jānorāda, ka Eh, šīs attiecības eh, tiks iekļautas komunikācijas paziņojumā, eh, kam ir jānāk klajā oktobra beigās. Un šis, šajā ziņojumā iekļautie mērķi ir ļoti nozīmīgi kosmosa attīstības. Savukārt, Beļģijas prezidentūra koncentrēsies uz četrām prioritātēm, kuras es vēlos uzskaitīt. Pirmkārt, manuprāt, ir visnozīmīgākā ir virzīt uz priekšu definējumu Eh, kosmosa izpētes ziņā eh, sadarbībā ar mūsu starptautiskajiem partneriem, kāds ir nepieciešams finansējums mūsu, eh, mūsu ambīcijām, kā organizēt partnerattiecības pasaules līmenī. Ļoti daudz jautājumu, uz, kurie, uz kuriem būtu jādod atbildi mūsu prezidentūrai un ministru līmeņa sanāksme, notiks 21. oktobrī Egmonas pilī. Tehniskais darbs jau ir sākts šajā ziņā, savukārt mēs e, ļoti rūpīgi izturēsimies un ļoti rūpīgi sekosim jūsu komitejas sniegtajam devumam šā, šī jautājuma risināšanā. Tālāk otra prioritāte ir ilglaicīga un noturīga programmu Galileo un GMS programmu eksploatācija. Šīs programmas ir lielisks piemērs tam, ko eh, kosmosa izpētes tehnoloģijas var sniegt pilsonim. Un it īpaši mēs uzmanību šim jautājumam pievērsīsim tuvāko sešu mēnešu gaitām. Trešā prioritāte ir vairāk integrēt kosmosa izpētes eh, sastāvdaļu pasākumus, kas ir paredzēti un saistīti uh, E, ar drošības e, politiku un cīņu pret klimatu pārmaiņām. Un visbeidzot, kā ceturto, es gribētu sacīt to, ka mums ir ļoti nozīmīgi jāizturās pret mūsu e, partneru attiecībām ar Āfriku un kosmosa izpēc jautājumiem šajā kontekstā. Telekomunikāciju, navigācijas iekārtas ir ļoti nozīmīgas Āfrikai un varētu būt ļoti noderīgas šim kontinentam. Uh, Tāpat arī jānorāda, ka mūsu, ka, ka ir svarīgi tas, ka mūsu Āfrikas partneru iniciatīvas un ambīcijas tiek atbilstī, atbalstītas. Ir jāizmanto visas iespējas, ko piešķir kosmosa izpētes sistēmas, un es uh, Eh, ar eh, prieku apspriedīs šos jautājumus 16. septembrī, kad notiks augsta līmeņa konference kosmotus izpētes jautājumos, kuros piedalīsies arī mūsu Āfrikas partneri, kas nodarbojas ar izpēti inovāciju un tehnoloģijām. Un visbeidzot 25. novembrī 7. kosmosa izpētes padome formāli noteiks eh, vadlīnijas, kas tiks izstrādāts šajās divās lielajās konferencēs programmas Galileo GMS, kā arī temati, kas ir iesākti jau Spānijas prezidentūras laikā, kosmos drošībai un drošību kosmosam, kas būs ļoti nozīmīgi tuvāko gadu laikā. Stājoties pie kā Lisabonas eh, līgumam un ņemot vērā pēdējo mēnešu ekonomiskos un politiskos notikumus, Eiropa atrodas nozīmīgās krustcelēs. Tas uh, attiecas arī uz kosmosa izpēti, un mums ir jāizmanto visas iespējas. Eiropas Savienības pozīcijām attiecībā pret kosmosa izpētes aģentūru ir jātiek apstiprinātām, un mums ir jāpiešķir nepieciešamais politiskais svars eh, šim jautājumam politiskās darba kārtības eh, prioritāšu sarakstā. Tajā pašā laikā jāapzinās, ka eh, kosmosa izpētes aģentūrai ir nepieciešamā pieredze un nepieciešamais pragmatisms. Šobrīd ir jāapzinās šī pieredze Eh, un nepieciešamās investīcijas, eh, ko nodrošina kosmosa izpētes aģentūras valstis, un ir jāicina dalībvalstis investēt eh, tālāk izpētes attīstības programmās un kosmosa rīku veidošanā. Lūk, šie, šīs ir četras prioritātes, ko piedāvā Beļģijas prezidentūra šajā sakarā. Punkti, Pateicos par eh, īsajiem, skaidriem, struktūrētiem izteikumiem, un tagad jūsu kārta, Vincent. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies parlamenta deputātiem. Es īsumā parunāšu par prioritātēm, kuras ir Beļģijas prezidentūrai telekomunikāciju jomā. Mēs šobrīd atrodamies krustcelēs, jo recesija ir aiz muguras, bet mēs joprojām saskaramies ar eh, lielu konkurenci no augošo ekonomiku puses. Un tāpēc mums ir eh, jāattīstās, un mēs varam attīstīties tikai nodrošinot to, ka mūsu ekonomika kļūst eh, viedāka, un informācijas un komunikācija tehnoloģijām tajā pavisam noteikti ir ļoti liela loma. Man ir liels prieks dzirdēt, ka komisija ir ļoti saprātīga komisāra Krūzes kundze, arī ļoti saprātīgs komisijas priekšsēdētājs, bet šeit ir cilvēks, kas atbild par visu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju spektru. Tātad cilvēks, kurš atbild par visu portfeli. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs paraugāmies uz e ES 2020 darba kārtību, tad eh, flagmaņa programma tur ir eh, digitālā darba kārtība. Uh, Tas ir diezgan liels darbs, un es ceru, ka tas drīzumā stāv sāksies. Bet Beļģijas prezidentūras galvenā prioritāte ir nodrošināt, lai digitālā darba kārtība tiktu īstenota. Tā ir komisijas darba kārtība, ko apstiprināja Spānijas prezidentūras kārtā. Un es īsumā iepazīstināšu jūs ar dažām no prioritātēm šajā digitālajā darba kārtībā. Pirmām kārtām, iespējams, jūs jau zināt, ka digitālajā darba kārtībā ir diezgan tālajoši mērķi. Šo mērķu pamatā ir ziņojums, kas tika izstrādāts šajā komitejā. Referente bija Pilārs Kunze, un šajā ziņojumā ir uzskaitīta virkne mērķu, ko mēs esam pieņēmuši arī savā darba kārtībā. Un pirmkārt, 2000 eh, līdz 2013. gadam tika nolēmts, ir jānodrošina, ka Eiropā tiek padarīts pieejams platjoslas eh, internets. Līdz 2020. gadam jāpanāk, lai 50% Eiropas iedzīvotāji būtu pieejams superātrs internets, kā mēs to saucam. Mums te nevajag izteikties pārāk tehniski, bet ir runa par internetu, kas sasniedz 100 megabitus sekundē. Eh, tas padarītu iespējamu progresu veselības eh, jomā, veselības programmatūras jomā, un eh, ir plānots arī nākt klajā ar platjoslas pakotni, eh, kurās viens no elementiem ir platjoslas tīkla stratēģija. Būs paziņojums no komisijas, kas palīdzēs dalību valstīm izstrādāt to platjoslas plānus un stratēģijas. Un, protams, ieviešot platjoslas tīklu visā Eiropā, galvenā problēma ir uh, līdzekļi, tas vai ir pieņemam, pieejam pietiekam līdzekļi. Šeit ir jāskatās, ko situācijas labā var darīt Eiropas investīcija banka, dalība valstis, struktūra fondi lauku attīstībai. Citiem vārdiem sakot, platjoslas stratēģija, attiecībās platjoslas stratēģija nāks klajā pirmais svarīgākais paziņojums no komisijas. Kā par nākamo ir jārunā par spektra politiku, radiospektra politiku. 22. un 23. martā parlamentā notika konsultācijas, jeb tā dēvētais spektra samits. Arī es tur biju, un uh, bija skaidrs, ka parlaments vēlas panākt, lai uh, spektra instrumenti tiktu izmantoti pareizi Spektra frekvences ir jau saskaņotas, un uh, mums ir jāraugās, uh, kādu turpmāku saskaņošanu mēs varam veikt, uh, kā mēs varam pāriet no analogās uz digitālo televīziju, ko darīt ar atbrīvoto frekvenci. Mums ir jānosaka arī termiņi, un tas ir pirmais jautājums, par kuru mums ir jāvienojas. Ir jābūt termiņam līdz kuram, sākot no kura ir jāpadara uh, šie pakalpojumi pieejami. Mums ir jānodrošina arī, kāds labums var tiek gūts no atbrīvotajiem tīkliem un frekvencēm. Tālāk ir jānoskaidro saistība ar uh, jaunākās paaudzes piekļuvis tehnoloģijām. Jau diskusijās par telekomunikāciju pakotni tika norādīts, ka ir jārod līdzsvars starp investīcijām šķiedru tehnoloģijās. Investētājiem jānodrošina pietiekami līdzekļi, un no otras puses arī līdzsvars starp uh, pietiekamu konkurenci Es zinu, ka Trautmanas kundze arī ļoti strādāja pie šī līdzsvara panākšanas, un tagad mums ir jāraugās, ko mēs varam darīt šī līdzsvara uzturēšanai un abu šī līdzsvara aspektu attīstīšanai no komisijas puses arī tiek strādāts pie priekšlikuma, un par to vajadzēs diskutēt. Runājot par platjoslas stratēģiju, es vēlējos runāt arī par iespējamo universālo pakalpojumu paplašināšanu, par to runāja arī daudz parlamenta dalībnieki, lai ietvertu platjoslas uh, tehniskos aspektus, kas līdz šim nav tikuši iekļauti sarunās. Tātad mūsu pirmā prioritāte ir platjoslas pakotne, Tad būs jārunā par internetu drošību. Inesa, kas ir Eiropas eh, tīklu un informācijas eh, drošības aģentūra, komisija ierosinās eh, tās darbības pagaidu pagarinājumu, lai šī aģentūra turpinātu darboties. Mēs analizēsim arī interneta drošības jautājumus un runāsim par ārkārtas reaģēšanas komandu un raudzīsimies, cik lielā mērā šī aģentūra Enīsa var kļūt atbildīga arī par šo jomu. Līdz decembrim mēģināsim izstrādāt progresa ziņojumu. Tad būs jārunā arī par pētniecību un inovācijām informācijas un komunikācijas tehnoloģijās. Prezidentūra organizēs trīs ievērojams konferences mēnešu beigās šeit. Tā būs eh, IKT tehnoloģija piedalīsies 5000 cilvēku, būs MVU samits 18. novembrī Briselē, ko mēs organizēsim kopā ar manu kolēģi, un tad būs uh, eh, Eiropadoma decembrī, un tur mēs raudzīsimies uz pētniecības un inovāciju notikumiem. Runāsim par rīcības plānu e-pārvaldes jautājumos, komisija izstrādās paziņojumu arī šajā jomā jo Malmo deklarācija, kas tika pieņemta 2009. gadā, paredz to, ka ir jāpanāk virkni vienošanos attiecībā uz e-pārvaldi, mums kaut kas ir jāliek tās vietā līdz 2015. gadam. Ja mēs vēlamies nodrošināt to, ka mūsu iedzīvotāji gūst labumu no vienotā digitālā tirgus, uh, Ir jāgādā par to, lai e-pārvaldes pakalpojumi būtu savstarpēji savietojami, tāpēc mēs gaidām svarīgus eh, soļus no komisijas puses. 16. un 17. decembrī Briselē notiks arī tam veltīta konference. Vēl divi aspekti. Pirmkārt, runājot par tīkla neutralitāti, jūs jau zināt, ka ASV šovasar eh, Google un Horizon eh, noslēdza vienošanos par tīmekļa neutralitāti. Tas ir ļoti delikāts jautājums. Komisija arī konsultējas par šo jautājumu un 1. Eh, oktobrī notiks eh, tīmekļa neutralitātei veltīta galotņu sanāksme. Un šeit es vēlos uzsvērt, ka tīkla atvērtība un neutralitāte mums ir ārkārtīgi svarīga. Un eh, tāds kā divu ātrumu internets, divdabīgs internets kļūst par aizvien lielāku problēmu. Ir jārunā arī par vēl vienu jautājumu, ko lieliski aplūko arī šī komiteja. Ir viesabunēšana un nesamērīgi lielie rēķini, kas ir bijusi aktuāla problēma jau kādu laiku. Uh, Eiropas parlaments un jo īpaši šī komiteja par to ir padziļināti diskutējusi. Mums ir arī kopiena tiesas spriedums, kas apstiprina to, ka mūsu pieeja ir bijusi pareiza. Un te ir runa gan par tekstu, gan par balss pārraidi. Cenas ir kritušās viesabonēšanā, Bet runājot par mobilo internetu, par datu apmaiņu, šeit vēl joprojām ir ļoti liela problēma. Jūnija beigās tika izplatīts ziņojums, kurā tika norādīts, ka vidējā maksa par megabaitu ir 2,6 eiro, kas nozīmē, ka viens gigabaits, ja jūs vēlētos apmainīties ar attēliem vai video, tas maksātu milzīgu naudu. Vidējais rēķins tādā gadījumā būtu 2600 eiro. Beļģija ir diezgan dārga valsts, bet uh, iekšzemes datu pārraidējos maksājat uh, 80 eiro vidēji. Ja jūs dodaties pāri robežai, jūs par to pašu samaksāsiet 2600 eiro. Vai, vai ir kāds veids, kā varētu pamatot šādu cenu atšķirību? Manuprāt, nav. Tāpēc es vēlētos aicināt parlamentu un jo īpaši šo komiteju veikt nepieciešamos pasākumus, un mums ir jābūt eh, ļoti noteiktiem, tiekot galā ar eh, datu viesabunēšanas problēmām. Esmu nonācis līdz savas prezentācijas beigām. Es ceru, ka ar jums būs ļoti veiksmīga un produktīva sadarbība. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mūsu sadarbība ir ļoti spēci, svarīga. Man ir bijuši veiksmīgi kontakti jau agrāk ar šo komiteju, un kopā ar komisiju un parlamentu mūsu prezidentūras laikā es esmu droši, ka mēs varēsim gūt nozīmīgu progresu. Paldies! Paldies, ministra kungs. Pirmais runātājs Lamberta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikties par tēmatu, kuru ne jūs, Lārēlis, ne jūs, Van Kvikenborn kungs. Es domāju, ka drīzāk atbildsnieks eh, Lārēlis kungs, bet varbūt arī Van Kvikenborn kungs, ko sacīs. Un šis tēmats ir saistīms ar Beļģiju labi zinām jautājumu. Tas ir tā saucamais ITER dosjē, kur sakarā bija vasaras laikā varam zinām attīstība. E, jautājums, kas ir tikpat vienkārši kā budžets, kurš e, trīskāršojies. Tādam budžetam jau kas tāpat nav neliels, jo šeit mums ir lēcies no 2,7 miljardiem līdz 7,2 miljardiem. Un šeit e, būtu iespējā anulēt programmu. Un ja, būtu, ja tā būtu privāta firma, tad man šķiet, ka vienkārši atbildīgā persona līdzīgā projektā tiktu patriekta un uzdot sev jautājumu, vai ir nepieciešams turpināt un vajadzētu izskatīt visas opcijas, jo kas tad notika? Padoma izlēma. Uh, Eh, ka, ņemot visu vērā, pat ja pirmais ķieģelīts vēl nav uzklāts, turpināt projektu, par kuru jau ir zināms, ka eh, izmaksas ir pilnībā nekontrolējamas. Pirmais jautājums, vai ir izskatītas visas opcijas, tas nozīmē ne tikai, ne tikai to opciju, ka ja nu tableti ir jānorīt, to mēs norījam. Otr, otrais jautājums tā kā nu, jau viss ir izdarīts, padome ir izlēmusi turpināt un atrast naudu. Viena lieta ir teikt, atradīsim naudu, Otra lieta ir pateikt, kur tad mēs šo naudu sameklēsim. Tā kā šeit jau runa par nelielām summiņām, patiesībā tie ir miljārdi eiro, jo no 10,7 miljārdiem e, ir e, summa pieaugusi līdz 7,2 miljārdiem. Un mēs esam uzdevuši jautājumu padomē, pagaidām no padomas atbildes vēl nav bijis, kur tad mēs, kurā programmā smelsim septītajā pamatprogrammā vai, vai, vai Kur tad mēs atradīsim šo trūkstošo naudu? Varbūt nevajadzētu, e, vajadzētu veidot ilūzijas, jo tas, ko vairāk tiks, mēs iedosim ITER, mēs paņemsim citur. Un varbūt vajadzētu apstāties e, ar šo programmu un pieņemt e, uzņēmē darbības cienību jaun, jau, jautājumu. Varbūt nevajadzētu veidot šādu veidu balto ziloni. Un, et, Tas atņems Eiropai iespējas uzņemties vadības lomas, mēs par to runājam jau iepriekšējās debatēs. Eiropa nevarēs uzņemties vadības lomas citās tehnoloģijās, kas dos augļus tikai pēc 70, 80 eh, gadiem, kā mums to apsola kodols eh, saplūšanas atbalstītāji. Paldies, kolēģis Merkis. Dank, voorzitter. Uh, uh, uh. Dank u. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies abiem ministriem par to, ka ieradāties parlamentā un pastāstījāt, ko jūs darīsiet turmākajos sešos mēnešos. Ir vairākas svarīgas lietas, kuras mēs gaidām tuvākajos mēnešos, un mēs esam interesēti izējumateriālu industriālās politikas eh, jautājumos. Vai jūs varētu pastāstīt, eh, ko jūs darīsiet šajos jautājumos, jo tie visi ir savstarpēji saistīti? Zināte, politika un izpētes politika. Tātad, kā jūs eh, strādāsiet pie šiem jautājumiem? Ja resursu ir maz, izējumateriāli ir maz, tad ir jāveic pētniecības darbs, lai atrastu alternatīvas. Vai jūs koncentrēsieties uz aizvietošanu un esošo materiālu reciklēšanu? Un kā jūs domājat iekļaut to savā politika? Un mazliet savādāks jautājums. Mūsu konkurētspēja industriālajā politikā Mēs runājam par Langes kunga ziņojumu šodien, un es domāju, ka to vajadzētu skatīt ļoti plašā ietverā. Dažkārt mēs esam mazliet ierobežoti savā skatījumā. Mums vajadzētu tikt vaļā no ierobežojumiem, kas šķir dažādas uh, disciplīnas, mums ir jārunā arī par inovāciju, zinātni un tirzniecību un tā tālāk, un tas viss kopā ir jāskatās, jāskatās kopaina. Konkurentspēja ir saistīta ar to, kā mēs tiekam galā ar noteikumiem un kā mēs panākam vienotus noteikumus mūsu uzņēmumiem visā Eiropā mūsu tirgā, tirgū joprojām ir 27 dažādi noteikumi, un uzņēmumiem nav vienādas tiesības un iespējas. Tātad, kā jūs strādāsiet pie šīm politikām? Kavaljo kundze. Paldies priekšsēdētāju un ministri. Vispirms apsveicu Beļģijas prezidentūru par ļoti praktisko un labo pieeju, kas bijusi līdz šim un viņi ir mums jau pastāstīja par savām prioritātēm. Mēs piekrīt gan kosmosa, gan digitālajai darba kārtībām. Man ir pāris jātājumi Larvēlis kundzei. Praktiski, kā jūs redzat progresīvu ESA un citu institūciju integrāciju? Tur ir dažādas kultūras, dažādas struktūras, un tās tiek dažādi finansētas. Kā jūs redzat, kā jūs varētu mm, savest kopā valdības, eh, lai tā strādātu mm, kosmosa izpētes jomā vienoti? Un finansējums. Jūs jau runājāt par ITER lietu. Uh, Mums ir GMS un Galileo projekti, Āfrikas programma jūs arī pieminējāt, tas būtu, tā būtu ļoti noderīgi. Es e, pilnībā tam piekrītu, bet kā mēs par to samaksāsim? Kā mēs apmaksāsim visus šos mērķpilnos projektus? Un Kvikenborna kungs, lauku attīstības fondu izmantošana plātjoslas internetam. Tā ir ideja, kuru jūs piedāvājat, un tā ir, manuprāt, ļoti laba. Es domāju, ka mēs arvien biežāk atgriezīsimies pie šī risinājuma, Un, ja tas bū, tad to varbūt vajadzēja izmantot jau iepriekšējā atvesļošanas plāna fāzē, bet man ir informācija, ka ir ļoti grūti to izmantot, jo pārāk daudz direktoriātu ir iesaistīti. Tātad mums ir īsts plāns izmantot šos lauka attīstības fondus informācijas piekļuvēji. Kā jūs domājat, kā jūs plānojat? panākt, lai komisijā visi strādātu kopā un lai šī te platlajos pieeja būtu īstenība. Paldies, Rībiga kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mans pirmais jautājums ir Laruēlas kundzei. Un eh, tad mēs eh, vienojāmies par budžetu 2011. gadam, balsojām, un mēs eh, pamanījām, ka tiek plānots uh, konkurences programmas finansējums samazināt par divām trešdaļām, un tas notiek uz krīzes fona. Manuprāt, mums vajadzētu mēģināt panākt, lai šie samazinājumi ne, nenotiek. Ir uh, svarīgi stiprināt Eiropas uh, konkurētspēju un programmai, programmai sniegt atbalstu. Tas mums būtu tāds centrālais izaicinājums, centrālā programma. Uh, Tad varbūt mēs varētu pāanalizēt eh, ma mazo uzņēmumu akta pielietojumu. Komisijai es domāju, ka vajadzētu kaut kādas jaunas idejas par eh, šo tēmu. Tālāk jautājums eh, Kvikborna kungam. Uh, Paldies par jūsu platjoslas iniciatīvu. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga, bet attiecībā par viesabunēšanu jūs esat, eh, jums ir pilnīga taisnība. 2600 eiro tas ir. Eh, tā tas ir. Un eh, šādi tarifi nav akceptējami. Mēs jau agrāk runājām par to, vai nebūtu saprātīgi attiecībā uz šiem pirmās paudzes eh, tīkliem nepieļaut eh, nekādas, eh, nekādas viesabunēšanas izmaksas. Un šajos pirmās paudzes tīklos ieviest iekšējā tirgus tarifus, kuros vairs netik, netiek ņemtas vērā valsts robežas. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateikšos ministram, ministriem par eh, runām, un es arī vēlētos viņus lūgt pastāstīt par eh, divām ļoti svarīgām tēmām. Pirmām kārtām mazie un vidējie uzņēmumi. Eh, tos jo īpaši smagi ir skārusi ekonomiskā krīze. Un paraugoties uz ilgtspējīgo attīstību, mēs redzam, ka pastāv pretrunas, eh, kad ir runa par finansiālu atbalsta sniegšanu. Vai nu inovāciju jomā, vai arī par specifisku atbalstu investīcijām mazajos vidējos uzņēmumos. Būtu ļoti jauki, ja Leroelas eh, kundze varētu izteikties par šo jautājumu. Tāpat, vai jums ir kādas iniciatīvas, ministrs Kundze, lai labotu, manuprāt, kļūdaino pieeju un sniegtu lielāku atbalstu MVU Eiropā un arī inovācijām? Otrkārt, Van Kvikenborna kungam, runājot par digitālo darba kārtību, ir svarīgi uzsvērt, ka visiem Eiropas iedzīvotājiem jābūt platjoslas internetu piekļuvē līdz 13. gadam. Ko tad jūs plānojat darīt, lai to panāktu? Te nav runa tikai par lauku attīstību. Tā ir it kā šaura joma, kurā mums ir jāpanāk progress, bet te ir runa par 20% Eiropas iedzīvotāju, kas, ir, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Uh, Un šiem cilvēkiem pavisam noteikti ir tiesības uz platjoslas internetu. Tātad kādus pasākumus jūs plānojat veikt, lai arī šiem 20% iedzīvotāji būtu pieejams platjoslas internets? Vai mēs e, vienkārši plānojam par viņiem aizmirst? Tātad, e, ko jūs plānojat darīt, Van Kvikenborn kungs, lai nodrošinātu to, ka platjoslas internets ir pieejams arī šiem nabadzīgajiem. Tomson kungs. Much, Paldies priekšsādātāju un ministra kungu. Kungi, gribu pateikties jums abiem par interesantajām uzrunām. Domāju, ka prioritāts ir ļoti svarīgs, ņemot vērā to, ka Eiropa pārvērš par eh, sabiedrību, kas balstās uz zinātnišanām attiecībā uz kosmosa uh, izpēti, tas ir pamata jautājums. Mums ir vēl vairāk jāieguld uh, kosmosa izpētē, arī klimata pārmaiņas. Pie tā arī kopā ar komos, kosmosa izpēti ir ļoti saistīti savā starpā, un šeit parlamentā Mēs jau vairākus gadus mums pastāv kosmosa intergrupa, kas strādā pie šiem jautājumiem bet es gribētu pavaicāt, kā jūs saskatāt industrijas investīcijas un kā jūs tās saistāt ar industriju, jo mūsu pieredze ar Galileo un citiem projektiem, eh, kas saistīti ar kosmosu, ka ir ļoti grūti pārliecināt industriju ilgtermiņā ieguldījums veikt. Un vēl papildu jautājums, ko jūs neminējāt, nevien par MVU, bet arī par uzņēmē darbību. Es domāju, ka Eiropā vajag, um, vajag lielāku pamudinājumu, lai cilvēki radītu savus uzņēmumus. Komisija nāca klajā ar, 2000, ar rīcības plānu 2004. gada februārī, kas tika rekomendēta dalību valst, mm, rekomendēts dalību valstīm. Kopš tā laika nekas daudz nav paveikts. Es domāju, ka ļoti svarīgi e, mums apmainīties ar labāko praksi, jo, lai radītu jaunu uzņēmumu dažādās dalību valstīs, šie apstākļi ir atšķirīgi. Un visbeidzot, zinu, ka jūs Beļģijā. Jā ka jūs daudz strādājat pie sociālās ekonomikas. Mums tieši to vajag. Mums nepieciešama inovācija sociālajā sektorā. Tas nāk no sociālās ekonomikas, jo ņemot vērā demogrāfisko attīstību nākotnē, mēs nevaram uzturēt tādu pašu sociālo līmeni kā tagad. Mums nepieciešams inovācijas. Un es gribētu zināt, vai jūs grasāties atbalstīt sociālo sektoru. Un tagad jautājums Van Kvikenbornam. Es gribētu pavaicāt par bezvadu platjoslu. Es domāju, ka Eiropai, Eiropā jābūt piekļuvē šādam tīklam. Uh, Un tas būtu liels solis uz priekšu Eiropas tehnoloģijas attīstībā, un tas būtu nākt par labu visiem pilsoņiem. Diemžēl es esmu redzējusi eh, Stokholmā Karolinskas institūtā, viņi saka, ka bezvadu vide mūs ietekmē tātad saistīts ar slimībām, nezinu, vai ar vēzi, Vai jūs esat eh, dzirdējis vai domājis par šo, eh, šādu veidu ietekmi no platjoslas interneta? Paldies. Frau Kollegin van Bremt. Van Bremtes kundze. Dank u voorzitter en uh, welkom aan de twee ministers. Paldies priekšsēdētāji un sveicu abus ministrus. Es īsi pateikšu, mums man maz laika. Divi jautājumi Ivan Kvikenborna kungam. Pirmkārt par datu viesabonēšanu. Jūs jau pats to pieminējāt. Es zinu, ka jūs pie tā strādājat. Un jūs esat sašuts par situāciju, bet mums jāspēr konkrēti soļi, tāpēc man ir jautājums. Kādu pieju jūs atbalstāt? Lielas uh, cenu uh, atšķirības, tāpēc, ka tirgus nefunkcē, vai jūs cenšaties uzlabot tirgu? Uh, vai jūs cenšaties strādāt pie tā, lai tīkli darbotos, vai arī jūs domājat par ātrāku pieeju, teiksim, norobežot cenas, noteikt eh, griestus cenām, tāpat kā gāzei un ūdenim. Tātad, vai jūs gribat ierobežot arī šīs cenas? Un otrs jautājums, kas ir saistīts ar Tomsons kundzes izteikto, jūs noteikti piekritīsiet, ka telekomunikācijas ir kļuvušas tik svarīgas mūsu ikdienā, ka tas jāuzskata par mūsu pamatiesību, tāpat kā dzīvesvietu, ūdens un tā tālāk. Ko mēs varam darīt Ei Eiropā, lai nodrošinātu šīs tiesības un ko Beļģijas prezidentūra domā? Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu ministru kungiem sacīt, ka viņa prioritātes mums ir kā skābekļa malks tādā, eh, tādā brīdī, kad mums ir nepieciešama izkļūšanai no krīzes politiskā griba un konkrētas darbības. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt jautājumu par darba kārtību, un jūs eh, abi izsakoties par eh, politiku, par kosmos politiku, par satelitātiem, par izvietošanu, par spektru, par telekomunikācijām, ka jūsu eh, uzstāšanās bija pilnīga konsekvence, kas ir ļoti nozīmīga. Runājot par darba kārtībām, es domāju, un kalendāriem. Es domāju, ka Eiropas Savienības ticamība ir balstīta arī uz uh, kalendāriem, kā tiek transponēta telekomunikācija pakētama. Uh, ar šo paketi mēs eh, tirgumu piešķirsim lielāku atvērtību un ticamību. Mums taču jāizdomā. Es pievienojos tam, ko sacīja. Eh, sacīja Rubikungs, ļoti nozīmīgi ir viesabonēšanas jautājumi un ir jāatbrīvojas no nevienlācības kāda pastāv mūsu teritorijās tie piedāvājumi, kādi ir vērojami vienkāršie, trīskāršie, divkāršie un uh, runājot par platjoslu, ja teritoriju nevar nosekt ar satelītu vai, e, <clears throat> vai šķiedras e, kabeli, tad tik tiešām var rasties e, nozīmīgas problēmas. Tālāk es domāju, ka ir jāizdara spiediens uz komisiju, lai tā strādā aktīvi pie savā, savām rekomendācijām. Mums parlamentā bija diskusijas par paketi un uh, Es negribētu, lai šī pakete būtu kā līdzsvar trūkuma avots visā parlamentā. Mums ir jāgūsta skaidrībai, par šo jautājumu tad, kad mēs apspriežam budžetu. Un ja mēs nevaram izmantot lauku attīstībai pietiekama veidā, izmantot fondus, tad mums ir jādomā par to, ka mēs varam vērsties pie Eiropas investīciju bankas vai pie specifiskiem uh, Eh, fondiem. Un Es šobrīd domāju par trim I, kas ir eh, politikas pamatā - inovācijas, investīcijas un industrija. Un es domāju par to, kādi konkrēti līdzekļi tiks izmantot. Bet es gribētu pievērst uzmanību uz divām lietām. No vienas puses to, ka eh, tīkla neutralitāte un tas fakts, kā mēs skatām šo jautājumu, varētu ietekmēt mūsu diskusijas akta viens ietvaros, jo pakalpojums sniedzēju atbildība ir viens no iespējamiem klupšanas akmeņiem šajās sarunās, tāpēc ir ļoti svarīgi uzklausīt jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Tāpat arī es gribētu vērst jūsu uzmanību uz tām grūtībām, kas Eh, kas eh, ir svarīgi eh, no Eiropas tehnoloģiju institūciju, tehnoloģiju institūtu viedokļa, ar kurām mēs saskarāmies, kuras mums ir jāprot risināt. Paldies, mēs esam uzklausījuši visus jautājumus. Tagad es došu vārdu ministriem. Un es priecātos, ja tulki mums ļautu nedaudz pārsniegt sanāksmes laiku. Tātad pirmkārt ministrēji Sabīnai Lorelai vārds. Priekšsēdētāji, paldies. Bija ļoti daudz jautājumu dažādās jomās. Es saprotu atsevišķu cilvēku bažas, ņemot vērā to, ka Beļģijas institucionālais sadalījums un kompetenci sadalījums noved pie tā, ka jūs, piemēram, nosaucāt ITER dosie, piemēram, un Eh, bet eh, pār šo dosie neatbilst ne eh, Van Kukenberga kungs, ne es. Uz šodien mēs runājam pār dažādiem tematiem, kas nav eh, saistāmi ar MVU, lai gan es atbildu par MVU, bet tajā pašā laikā par kosmos politikām es arī par MVU teikšu dažus vārdus, bet eh, ņemot vērā kompetenci sadalījumu starp mūsu dažādajām valdībām un ministrijām, eh, tomēr galvenokārt mēs runājam par kosmosu. Taču es sniegšu atbildi sakot ar jums, Lambert kungs. Es negribētu iet tik tālu kā jūs, es negribētu izliet bē, bērnu ar vannas ūdeni un dos, ITER dosjē. Ir vesel trīs dosjē šajā sakarā. Budžeta ziņā, ņemot vērā to, kā mums ir budžeta problēmas un e, problēmas gan runājot par ITER, gan Galileo, gan GMS projektiem, tik tiešām